Okay. On behalf of the European Parliament. Eiropas parlamentu vārdā es vēlos sveikt visus Nacionālo parlamentu locekļus, kā arī Eiropas parlamentu locekļus eh, parlamentārijā nedēļā 2020. gadā. Es gribētu teikt, ka 116 uh, eh, nacionālo parlamentu pārstāvi no 27 uh, eh, parlamentiem uh, un arī no kandidātu valstīm un novērotāju valstīm ir reģistrējušies. Un eh, mēs koncentrēsimies uz, tu, uz tēmu, par ekonomiskās un uh, monetārās savienības uh, pārvaldības padziļināšanu, raugoties no Eiropas Savienības perspektīvas. Eiro ir viens no redzamākajiem uh, Eiropas integrācijas simboliem, un uh, trīs no četriem uh, mūsu pilsoņiem domā, ka vienota valūta ir laba Eiropas Savienībai. Tas ir visaugstākais atbalsts kopš eiro ieviešanas 2002. gadā. Un mēs ceram, ka visi Eiropas pilsoņi drīz varēs baudīt uh, labumus, ko dod eiro. Uh, cerams, ka Horvātija un Bulgārija arī ieviesīs nepieciešamos uh, elementus, uh, lai varētu pievienoties vienotajam valūtas mehānismam. Bet bez labumiem, protams, ir jārunā arī par kopējās valūtas trūkumiem. Uh, Eh, kam esam īpaši eh, pakļauti krīžu laikā. Eiropas parlaments, eh, kā līdz likumdevējs pēdējos gados, ir devi, panāca ievērojumu progresu, pilnveidojot ekonomikas un monetāro savienību, bet tomēr pastāv noteikti struktūrāls kļūdas un trūkumi, kas atspoguļojas daudzās Eiropas parlamenta rezolūcijās, un šīs problēmas ir joprojām jārisina. Ekan komitī runās to, kā virzīties uz uz priekšu pašinstīvas ziņojumu jomā par to, kā tālāk attīstīt kapitāla tirgus savienību, eh, kā eh, labāk izveidot um, likumdošanas satvaru, uh, lai uzlabotu reālo ekonomiku, atbildību un atskaitīšanos Eiropas Savienībā. Ņemot vērā starptautisko lomu, kāda ir eiro, un ņemot vērā riskus, ko rada kriptovalūtas, mēs turpināsim uh, uh pāraudzīt īdis schēmu, kas ir trūkstošais pilārs mūsu banku sistēmā. Ar budžeta komiteju mēs mēs kopā strādājam pie reforma atbalsta programmas un šajā programmā iekļausim arī budžeta instruments konverģencei un konkurētspējai. Gada beigās sagaidām komisijas priekšlikumu par Eiropas. Uh, bezdarba apdrošināšanas, pārapdrošināšanas sistēmu, uh, lai atbalstītu tos, kas zaudējuši darbu ārējo satrasinājumu rezultātā. Un uh, tas arī būs uh, viens no elementiem, kas papildinās monetāro un ekonomisko savienību. Tas palielinās arī ekonomisko uh, pārskata atbildību, un mēs labprāt gribētu zināt, kā labāk pastiprināt eh, Nacionālo parlamentu lomu eh, un to līdzdarbību ekonomikas un monetāro, monetārās savienības veidošanas jautājumos. Un tagad nedaudz par to, kā mēs strādāsim. Tā kā ir daudz dalībnieku, saprotiet, ka pēc eh, ievada runām no mūsu viesiem iespējams, ka katrs nevarēs šodien izteikties. Un tāpēc es eh, laicinātu jūs eh, aprobežoties ar divām, trim minūtēm. Uz ekrāna redzēsiet pulkstēni, pēc kā varat vadīties. Un mums ir jāievēro šie laika ierobežojumi. Jums ir kartītes uz galda, ar kurām jūs varat norādīt, ka vēlaties izteikties. Ja jūs vēlaties, lūdzu, aizpildiet šādu uh, uzstāšanās pieteikumu kartīti un uh, iesniedziet sanāksmes asistentiem. Uh, un mēs centīsimies sadalīt runāšanas laiku sekojoši. Uzstāsies divi Nacionālo parlamentu pārstāvi un viens Eiros parlamenta pārstāvis. Nu, iespējams, ka debašu laikā nāksies šo formulu nedaudz pamainīt, bet redzēsim, kā tas virzās uz priekšu. Bet tagad došu vārdu uh, Godzēnai Pērešai, kas ir Horvātijas parlamenta finanšu un centrālas budžeta komitejas priekšsēdētāji. Es runāšu horvātu valodā. Nāričus eh, kungs, ekofin priekšsēdētājs, eh, finanšu ministra kungs, Mario Zentāno kungs, eh, Valdambrovska kungs. Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs Pāla Džentiljonī, ekonomisko jautājumu komisāra kungs, arī Fabio Paneta, Eiropas centrālās bankas eh, valdes eh, loceklis, cienējami Nacionālo parlamentu deputāti un Eiropas parlamenta deputāti, reģionu komitejas locekļi un ekonomiskas un sociālo jautājumu komitejas locekļi. Horvātijas prezidentūra sākas vēsturiskā brīdī 28 gadus pēc tam, kad ieguvām neatkarību. Pēc mm, pēdējos gados esam um, veikuši svarīgas reformas, restaurējuši un atjaunojuši savu tautsājumniecību un 2013. gada jūlijā pievienojums Eiropas Savienībai. Šodien, septiņas gadus pēc pievienošanās, mums ir liels prieks uh, šeit uh, vadīt Eiropadomi un īpaši jaunajā um, likumdošanas ciklā Eiropas Savienībā. Uh, Horvātijai um, šis ir bezprecedenta miera projekts, no kura mēs uh, gūstam labumu gan no solidaritātes uh, un citiem svarīgiem aspektiem. Horvātijai ir bijusi iespēja sniegt savu ieguldījumu un jaunu ieguldījumu un ieguldījumu Eiropas attīstībā. Tālāk demokratizācija lēma pieņemšanas procesā ir ļoti svarīga, kā arī centieni padarīt Eiropas politiku tuvāku cilvēkiem, lai labāk atbildētu uz viņu vajadzībām un gaidām. Mūsu moto ir spēcīga Eiropa, izaicinājuma pilnā pasaulē. Un kas padara Eiropu? Uh, stipru, tās ir vērtības, tie ir mērķi un apzināšanās, ka kopma, kopā esam spēcīgāki, kā atsevišķi un gatavi stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem. Man ir īpaši prieks jūs sveikt Horvātijas parlamenta vārdā un pati savā vārdā un lepojos, ka varu būt līdzpriekšsēdētāju šajā sanāksmē kopā ar, Inā, ar Irēnu Tināglī ekonomotārās komitejas eh, pārstāvi Eiropas parlamentā. Pēdējo desmit gadu laikā, pateicoties ekonomiskās pārvaldības satvaru pilnverdošanai, esam spējuši to padarīt vēl spēcīgāk. Ir vajadzīgs papildus diskusijas par noteiktām rekomendācijām dažādos līmeņos. Es gaidu šīs diskusijas, kas sekos, un tagad vēlākos lūgt Zdravko Maričkungu, Ekofin priekšsēdētāju un Horvātijas finanšu ministru vērsties eh, pie. Um, jums un teikt dažus ievadvārdus. Liels paldies! cienējamie Eiropas parlamenta deputāti, Eirogrupas parlamenti, Centrālās bankas pārstāvi un komisijas pārstāvi, dāmas un kungi. Mm, tas ir liels gods tikt ielūgtam līdzdarboties šajā konferencē, kur Horvātija ir organizējusies kopā ar Eiropas parlamentu šogad. Eiropas parlamentu viedokļu apmaiņa ar Eiropas parlamentu ir ārkārtīgi svarīga, lai veidot Eiropas savinības politiku. Un tas tiešām ir īstais brīdis, lai ciešāk ielūkotos eh, mūsu ekonomiskās pārvaldības satverā. Viens no iemesliem, kādēļ mēs esam sākuši jaunu institucionālo ciklu Eiropas Savienībā, tā ir laba iespēja vienmēr atkāpties atpakaļ un atskatīties jau uz panākto un kur vēlamies doties tālāk. Vēl viens labs iemesls ir tāds, ka val, vairums mūsu ekonomiskās pārvaldības eh, normu tik tika iedibināts vairāk kā pirms desmit gadiem, atbildot uz eh, valsts parādu krīzi Eirozonā. No šodienas perspektīvas mēs varam eh, nedaudz atskatīties atpakaļ un eh, varam secināt, ka daudz, kas ir panākts šajā jomā pēdējos desmit gados, Eiropas Savienība ir izveidzot savus uh, normām balstīto koordināciju eh, sarežģītāku, un uh, Eiropas Savienības dalībvalsts ir ieviesošas Eiropas stabilitātes mehānismu, lai varētu uh, nodrošināt finanšu stabilitāti krīžu situācijās. Kas ir vēl svarīgāk, Eiropas Savienība ir izveidojusi Banku Savienību, kas šobrīd uh, var lepoties ar pārvaldības un um, stabilizācijas mehānismiem, kā eh, arī jauniem monetāras politikas instrumentiem. Visu šo uzlabojumu ir padarījuši Eiropas Savienību un Eirozonu svarīgāku un eh, labāk eh, sagatavotu nekā tā bija pirms desmit gadiem, lai stātos pretī krīzēm. Jaunās normas ir devušas stimulus dalību valstīm, lai atrisināt problēmas, kas saistīta ar disbalansu. Taču procikliski ka mm, pieeja uh, monetārajai politikai nav tikus izmantot pietiekami, lai izveidotu fiskālos buferus. Taču uh, ir jāatcerās, ka institūcijas ir izveidota tādēļ, lai risinātu uh, tā laika problēmas, taču šodien mums ir citi izaicinājumi. Piemēram, šobrīd mēs sastopamies ar zēmu inflāciju, zemām procentu likumēm un zēmu attīstības līmeni. Un arvien straujāk attīstās tehnoloģijas, un tas rāda noteikti sociālas un ekonomiskās sekas. Mums ir jāvēršas pret klimatu pārmaiņām, arī pret demografiskajām problēmām, kas ir ļoti sarežģītas īpaši jaunākajās dalībvalstīs. Un mums ir nepieciešams kaut ko pretstatīt riskiem, ar ko sastopamies, ņemot vērā ģeopolitisko saspīlējumu un uh, nedrošību. Mums ir jādomā, uh, raugoties uz priekšu, jāstās, lai mūsu tautsēmniecība un monetārā savienība uh, paliktu mm, spēcīga un viengabalaina un lai mēs spētu atbildēt uz jauniem izaicinājumiem un nebaidzībām. Veicinot makroekonomisko stabilitāti, ilgspējīgu attīstību ir jāņem vērā arī uh, starpvaldību, uh, vīdes un tehnoloģiskie faktori. Un pirmais solis šajā virzienā jau ir spērts no komisijas uh, puses ar pārvaldības pārskatu un tur ir sniegta ļoti laba analīze par pašreizējo satvaru un tiek uzdot pareizie jautājumi. Es arī ar nepacietību raukos uz publisko konsultāciju rezultātiem, kas aizsākās vakar. Esmu pārliecināts, ka es institūcijas, nacionālās iestādes un parlamenta aktīvi aktīvi dos savu ieguldījumu šajās debatēs. Kā Eiropas Savienības padomas prezident, e, prezidentūra mēs nolēmām organizēt e, viedokļu apmaiņu par divu un sēžpakām e, ministru līmenī, kas notiks Zagrebā šajā gadā. Mūsu diskusija koncentrēsies uz makroekonomisko disbalansu procedūru, un šodien Ekofina sanāksmē, šorīt no rīta, mēs dzirdējām komisijas prezentāciju par uh, pārvaldības eh, satvara pārskatu. Eh, lielākā daļa no mums iespējams piekritīs, ka mūsu fiskālajiem satveram ir jāveic investīcijas digitālā ekonomika un pārēj uz to nodrošinot ilgt ilgtermiņa fiskālo stabilitāti. Vispārīgi runājot, paplašinot kvalitāti un izaugsmas draudzīgumu publiskajās finansēs, un tas labāk jāatspūgļo pārvaldības modelī. Daudz iespējams piekritīs, ka ir nepieciešamība veicināt nacionālo atbildību, un tieši tādēļ mums ir jāveido vienkāršāki noteikumi, kas ideālā gadījumā balstītos uz novērtējumiem ekonomiskiem mainīgajiem. Tālāk par monetārās savienības stiprināšanu. Uh, Jāveido eh, stabils nacionālās politikas, bet tā ir daļa no stāsta. Mums ir eh, jāturpina progress, lai stiprinātu ekonomisko un monetāro savienību. Horvātija ir apņēmis pilnturpināt šo darbu ne tikai kā Eiropadomas prezidējošā valsts, bet eh, mums ir liela vēlme pievienoties Eirozonai pēc iespējas drīzāk, bet esam pārliecināti, ka labi funkcionējuša monetārā savienība ir visas Eiropas Savienības valsts interesēs. Eiropa Eiropas eh, valūta ir eiro un eh, visām dalību valstīm kādā brīdī būs jāievieš eiro. Tāpēc ir eh, tikai piemēroti, ka visas valstis piedalās diskusijās par Eiropas monetārās savienības padziļināšanu. Es domāju, ka Mārio būs vēl daudz vairāk ko teikt par šo tēmu šodien. Bet es gribētu teikt sekojošo ko mēs kā prezidentūra eh, uzskatām jāizvirz par prioritātēm likumdošanas jomā. Mūsu primārais mērķis ir pabeigt padomas pozīciju par budžetāru instrumenta izveidi konverģencei un konkurētspējai tā saucamais BIK, par kuru uh, valdības vienojās 2018. gadā. Likumdošanas uh, darbs balstās uz komisijas priekšlikumu par reformu atbalstu programmu, par ko Eirogrupa vienojas oktobrī pagājušajā gadā. Ir svarīgi, lai mēs progresētu ar šo dokumentu. Kopējais budžetārais instruments uh, varētu, kas atbalstītu konverģenci un konkurētspēju, var apvienot uh, pūliņus, kas ir saistīti ar monetārās politikas un um, valūtas um, apmaiņas instrumentiem. Es ceru, ka mēs spēsim sākt trialogu un dialogu par, šiem, par šo instrumentu jau šajā pusgadā. Galvenais elements uh, virzoties uz spēcīgu Eiropas monetāro savienību ir banku sektors, uh, kas ir gatavs uh, labākai krīzes pārvaldībai. Citiem vārdiem sakot, eh, trūkst Eiropas depozītu eh, apdrošināšanas eh, schēmas, ēdis. Progress šajā jautājumā ir varbūt par lēnu, bet tas skar daudz politiski jūtīgas jomas. Lai panāktu progresu par šo failu, mums ir vajadzīgs laiks un pat cietība diskusijās. Mūsu nolūks ir turpināt tās, cieši sadarbojoties ar Eiropas, Eirogrupas prezidentūru. Horvātijas prezidentūras laikā padomu turpinās tehniskās diskusijas par to, kā veidot ēdis nākotnē. Mums arī jāvirzās kopā finanšu integrācijas jomā, tas nozīmē, ka mums ir jāprogresē arī kapitāla tirgus savienības izveidē. Kapitāla tirga Eiropā uh, ir pārāk sadrumstalot, lai varētu piedāvāt pilnu uh, labumu. Uh, spektru investoriem, uzņēmējiem un citiem. Bez tam, lai varētu pilnībā izveidot uh, tirgus uh, savienību, eiro ir jāspēlē spēcīgāk loma starptautiskajā jomā. Tā ir viena no mūsu prioritātēm. Mums pirmo reizi būs diskusija uh, ministri plus, plus banku pārvaldnieki neformālā ekofina sanāksmē Zagrebā. Mūsu prezidentūras laikā mēs esam apņēmušies vēl vairāk sadarboties, veidojot kapitāla tirgus savienību, sama, eh, tātad izstrādājot jauno rīcības plānu jauniem institucionālam ciklam. Dāmas un kungi, kā jūs varat redzēt, mums ir daudz darba priekšā, tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā starptautisko situāciju, kāda Eiropa šodien atrodas. Uh, sadarbības modeļi, kas ilgi pastāvējuši, šobrīd eh, tiek apšaubīti, tāpēc ir jāatrod eh, risinājumi, lai rastu veidu, kā ietekmēt eh, turpmāko pauģu dzīvi. Kā Eiropas Savienībai mums ir jānodrošina, ka mēs saprotam viens otra bažas, jāstrādā kopā, lai rastu labākos risinājumus visiem un lai nodrošinātu labāku dzīvi visiem mūsu pilsoņiem. Es ceru, ka mēs to varēsim izdarīt un ar nepacietību gaidu šīs dienas debats. Hvala. Thank you. Paldies jums, Mariča kungs. Un, nu, gribētu dot vārdu Mario Santēno kungam, Eirogrupas priekšsēdētājam. Viņam būs iespēja mūs uzrunāt un iepazīstināt ar Eirogrupas prioritātēm. Lūdzu, Santēno kungs, jums vārds. Paldies! Labdien! Cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti! ECOFIN prezidenta kungs, Eiropas centrālās bankas pārstāvi dāmas un kungi. Šis ir gods piedalīties šajā konferencē 2020. gada Eiropas parlamenta intraparlamentārās nedēļas ietveros. Um, parasti, kad uh, uzstājot šāda veida um, pasākumos Lisabonā. Kopumā aptuveni 30 parlamentārās sesijas gadā es apmeklēju. Manuprāt, šis ir svarīgs darbs. Gan politiskās debates, gan arī parlamentārā uzraudzība padara labāku uh, politiku un uh, stiprina demokrātiju. Esmu ieradies šeit, lai, lai runātu jums par pārvaldību Eirozonas uh, līmenī. Tā ir krietni sarežģītāk nekā nacionālā līmenī, tomēr tikpat svarīga. Dāmas un kungi, Atbalsts vienotajai valūtai Eiropiešu vidū šobrīd ir aptuveni 70% līmenī atbilstoši jaunākiem Eirobarometra datiem. Tas ir jebkad reģistrētais augstākais rādītājs. Es kopā ar jums esmu lepns Eiropietis, kas saprot un augstu vērtē eiro lomu nepievilsim iedzīvotājus. Mēs esam izveidojuši uh, eiro jau pirms 20 gadiem, bet vēl aizvien nesam tam uh, iz, izstrādājuši pienācīgas uh, institūcijas, iestādes un pārvaldības pasākumus. Un šie robi ir lielā mērā saistīti ar nesen notikušo krīzi. Kopš uh, tā laika ir uh, spērti soļi, lai pabeigtu institucionālo satvaru šim populārākiem Eiropas projektam, un šobrīd mēģinam vēl aizvien attaisnot pilsoņu uzticību, un tādēļ mums ir jāaizstāv mūsu valūta no potenciāliem riskiem vai robiem. Daudz kas jau ir paveikts, bet daudz kas vēl ir jādara. Lielākā paplašināšanās kopš eirozonas izveides, nu, ir palaidinājusies diskusijas par ekonomikas monetārās savienības pārvaldību. Uh, būtu jānotur šobrīd. Eiropas Savienības pārvaldībā ir jārunā par trim elementiem. Pirmkārt, kopēji noteikumi, kas regulē Eiropas Savienības uh, valstu fiskālo, ekonomisko un arī sociālo politiku. Tas ir pārvaldības mugurkauls. Eiropas pusgads ir labākais tā piemērs. Uh, Kopumā runājot, esmu pārliecināts, ka mūsu saturs, kas balstīts uz noteikumiem, mums labi kalpo, un tas ir ļāvis dalībvalstīm uh, rad, atrisināt problēmas, kas iepriekš radušās. Otrakārt, pārvaldības efektivitāte lielā mērā atkrīt no iestādēm. Kopējas iestādes ko esam izveidojuši, ir ļāvuši Eirozonas pārvaldību pacelt nu jau jaunā līmenī. Treškārt, Eiropas mo ekonomikas monetārā savienības pārvaldība ir saistīta ar diskusijām, savstarpējo konkurences piedienu un sadarbību starp iestādēm un nacionālajām iestādēm. Tieši tādēļ tika izveidota Eirogrupa, un tāda ir Eirogrupas loma atbilstoši līgumā noteiktajam. Eirogrupas loma krīzes kontekstā tikai parāda Eirogrupas nozīmi. Mēs aizvien lielākā mērā veidojam arī struktūru mūsu, mūsu iekšējiem koordinācijas procesiem. Labs piemērs tam, ko mēs tā, saucam par maigo koordināciju, ir fiskālā nostāja. Pēdējo mēnešu laikā Eirogrupā ir notikušas vairākas diskusijas par ekonomikas prognozēm un sveramajiem soļiem. Esošajā situācijā dalībvalstis tiek aicināts pielāgot savu fiskālo pozīciju atbilstoši to, uh, fiskālajām iespējām. Ja šie riski realizēsies, tad fiskālajai reakcijai rezultātā vajadzētu panākt uh, stabilitāti pamata līmenī, tajā pašā laikā ievērojot mūsu noteikumus. Un tam paralēli iet valstīm specifiskās rekomendācijas, un pēc tam valsts tiks, tiks vērtētas atbilstoši šim politikas satveram. Tā izskatās politikas koordinācija eiro līmenī. Vai tā darbojas? Tas ir labs jautājums. Krīze ir ļāvusi efektīvi sinhronizēt mūsu uzņēmējdarbības ciklus, un nu, mums ir vismazākās atšķirības attiecībā uz valsts fiskālajām pozīcijām, kādas tās jebkad ir bijušas. Ir gan iespējas situāciju vēl uzlabot, nodrošināt papildus integrāciju. Tas mūsu monetāro politiku padarītu efektīvāku. Tomēr esošajā situācijā šis progress uh, ir panākts pateicoties visiem trim Eiropas man ekonomikas monetārās savienības pārvaldības principiem. Tas viss ir ļāvis Eirozonu padarīt noturīgāku, bet mūsdienu pasaule ir atšķirīga kāda tā, nekā tā bija pirms desmit gadiem. Šobrīd ir jācīnās ar klimata pārmaiņām un digitālo transformāciju. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams rīkoties steidzami un kopā. Arī ģeopolitiskā spriedze palielinās, uh, Uh, situācija ir neskaidra attiecībā uz nākotnes tirzniecības attiecībām, un mums ir jāizdara izvēles. Šie izaicinājumi ir jāatrisina, ja vēlamies nosargāt mūsu ekonomikas un finansiālo suverenitāti. Paturot to visu prātā, ir jāpaturprāt, ir jā, jāvērtē, vai EMU, um, tātad ekonomikas monetārās savienības pārvaldība atbilst mērķim. Šajā kontekstā vakardien Eirogrupa apstiprināja komisijas priekšlikumu par fiskāliem noteikumiem. Esam gatavi iesaistīties uh, publisko konsultāciju procesā, kas ir uzsākt šajā jomā. Pēdējo divu gadu laikā mēs esam arī pārskatījuši, eh, mēs. Uh, institucionālo arhitektūru un pēc samita pieprasījuma mēs esam panākuši progresu attiecībā uz uh, Eirozonas padziļināšanu. Šis darbs bija ne, ne tikai tehnoloģiski sarežģīts, bet arī politiski sensitīvs. Bija nepieciešamas garas diskusijas un līdzsvarot risinājumi. Tā rezultātā es um, gribētu ieskicēt, ko plānojam tālāk un ko esam paveikuši. Sākumā budžeta instruments Eirozonai. Uh, Tā ir jaunākā padze, e- ekonomikas monetārās savienības padziļināšanas projekta daļa. Uh, Tas aizsākās jau 18. gada samita vienošanās tekstā par to, ka ir jāizno šāds instruments Eiropas Savienības budžeta ietvaros. 19. gada laikā Eirogrupa pārunāja pārvaldības principus šim instrumentam. Pavisam īsi mēģināšu tos ieskicēt, kādas ir svarīgākās iezīmes. Piekrītam, ka šiem instrumentiem ir jālīdzfinansē nacionālās reformas un jāizno publiskās investīcijas ar mēģi nodrošināt konverģenci un konkurētspēju Eirozonā. Konverģence nav dabis būtisks rezultāts monetārajai integrācijai. Te ir nepieciešama nacionāla un Eiropas politika, kas veicinātu investīcijas un reformas. Tam nepieciešams konkrēts budžets Eirozonas valstīm šīs investīcijas un reformas. Uh, Uh, savukārt veicinās konkurētspēju. Jo konkurētspējīgākas un konverģētākas būs Eirozonas valstis, jo efektīvāka būs Eiropas centrālās bankas monetārā politika un jo lielāka iegūma būs pilsoņiem no vienotās valūtas. Lai izvairītos no tā, ka publiskās investīcijas uh, tiek samazināts krīzes laikos, uh, ir plānots pielāgot nacionālos līdzfinansējuma likmes tām valstīm, kas uh, sastopas ar smago ekonomisko situāciju. Un esam paredzējuši arī elastīgu piešķīrumu daļu no instrumentu resursiem, kas tiktu novirzīts valstīm, lai tie tās spētu rēģēt uz sev specifiskiem izaicinājumiem. 19. gada jūlijā samits uh, norādīja uz uh, autonomu lēmumu pieņemšanu Eirozonas valstīs, strateģisks fonds uh, investīciju veicināšanai un prioritātes tiks uh, izstrādāts gan summit, Eiro samitā, gan Eirogrupā. Un Eiro samits un Eirogrupa runās arī par to, kā valst, valstu pieeja lielajiem fondiem atbilst nospraustajām prioritātēm. Šis satvers uh, stiprinās ekonomikas politikas koordināciju un uh, veicinās nacionālu atbildības uzņemšanos attiecībā uz Eiropas politiku. Reizēm īstenojot mūsu kopējos mērķus un rekomendācijas, šis elements iztrūks. Budžeta instrumenta īstenošana būs sasaistīta, protams, arī ar parlamenta budžeta apstiprināšanu un kontroli. Sagaidu un rēķinos ar jūsu atbalstu un sadarbību. Arī nacionālajām valdībām gan ir iespēja pieslīpēt šos priekšlikumus un sniegt savu pienesumu. Un nu par instrumenta finanšu aspektiem. Tika nolemts, ka šī šis instruments būs daļa no Eiropas Savienības budžeta, un pēc tam vadītā, valstu valdību vadītāji lems par tā apjomu. Es nevaru šobrīd vēl pateikt, kādi būs rezultāti, bet varētu būt tā, ka instruments sākumā vismaz būs pieticīga apjoma. Par to gan jānotur nu, politiskas debats, bet domāju, ka valstu valdību vadītāji varēs uh, arī stiprināt šo instrumentu un to palielināt laika gaitā. Eirogrupa ir runājis par instrumentu finanšu avotiem, uh, papildus Eiropas Savienības pašresursiem. To varēsim nodrošināt uh, ar papildus starpvaldību nolīguma palīdzību, un vakardien Eirogrupa vienojās par ziņojumu izklāstot šos aspektus, kad nonāksim pie šī līguma. Šis ziņojums ļaus uh, lēmumu pieņēmējiem izdarīt iz, iz, informētu izvēli, un Eirozonas uh, 18 locekļiem tad būs iespēja papildināt instrumentu finanšu aploksni. Mums ir elastības iespējas, izmantojot BIK. Eiropas senības budžets tiek pārskatīts reizes septiņos gados, bet ar BIK palīdzību katru gadu uh, papildus tam, ka nosakām prioritātes, mēs varēsim arī uzdot jautājumu, vai mums ir pietiekami daudz resursu, lai šīs prioritātes īstenot. Ja atbild būs nē, tad um, instruments būs jāpapildina. Tieši tādēļ eiro grupu, eirozonas rekomendācijas būs uh, vēl jau svarīgākas nākotnē. Atšķirība nav apjoms, atšķirība slēpjas uh, efektivitātei. Tādēļ eh, šī instrumenta finansējums šobrīd nav tas būtiskākais aspekts, es teiktu. Politikā bieži vien ir jārod līdzsvars no starp pragmatismu no vienas puses un ambīcijām no otras puses. Es domāju, ka jūs visi arī to ļoti labi zināt. Es patiešām ceru, ka sagaidāmās sarunas ar parlamentu un padomu par šo instrumentu varēs pavisam drīz jau tikt noslēgts, lai šis instruments varētu stāties spēkā 21. gadā. Un pavisam īsi vēl gribētu komentēt vairākus citus ekonomikas monetārās savienības padziļināšanas pasākums, pie kuriem esam strādājuši pēdējā gada laikā. Pagājušajā gada decembrī Eirogrupa panāca daļēju vienošanos par līguma pārskatīšanu un atbilst attiecīgiem dokumentiem. Nākamēnes plānojam turpināt šīs diskusijas paralēli tam, te, ka tiks grozīts ASM līgums un uh, notiks arī ratifikācija paralēli. Visticamāk, šis process ilgs vēl līdz 21. gada vidum. Šis līguma, šī līguma pārskatīšana piešķirs papildus piesardzības lomu. Īpaša uzmanība būs krīzes novēršanai Eirozonā. Un vēl kāds panākums ir uh, vienošanās par uh, vienoto noregulējuma fondu. Tas ir tas uh, iztrūkstošais elements kas neļāva mums pabeigt darbu pie Banku Savienības. Mēs izvērtējam nosacījumus un skatāmies, vai to būs potenciāli iespējams ieviest 21. gadā, trīs gadus pirms plānotā ieviešanas termiņa. Vēl kāds neatrisināts punkts mūsu darba kārtībā ir Banku Savienības trešais pīlārs - Eiropas depozīta apdrošināšanas schēma. Paturot prātā, ka banku sektors ir cieši sasaistīts, esam uh, izlēmuši izmantot visaptvarošu pieeju ar integrētāku banku nozari un tālāk samazināt samazinātiem riskiem, labāku krīzes pārvaldību un finanšu stabilitātes garantijām. Šīs diskusijas ir uh, pavirzījušās priekšu um, finanšu ministru vietnieku līmenī, sadarbojoties ar Eirogrupas vadību. Es domāju, ka šis ir īstais brīdis, kad um, ķerties pie šī jautājuma risināšanas. Ceru, ka līdz jūnijam mums izdosies vienoties par visaptverošo satveru un konkrētiem plāniem mandāti ietvaros. Mūsu kopīgās ambīcijas būtu nodrošināt pilnīgāku banku savienību, lai tā tiktu īstenota līdz esošā sasaukuma beigām paralēli padziļinātam kapitāla tirgum, likvīdam kapitāla tirgum, tas ļaus uh, mums nodrošināt uh, Eiropas finanšu suverenitāti. Tas arī būtu viss attiecībā uz manu uzrunu. Kas attiecas uz krīzi, tad esam uh, uh uzlabojuši visus uh, Eiropas ekonomikas monetārās savienības uh, padziļināšanas aspektus. Tas ir padarījis Eiropas ekonomiku noturīgāku, tas ir ļāvis mums pārvarēt krīzes sekas, tas kalpoja par, um, par um, par vairogu. To tagad saprot gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi, gan iekšpus, gan iekšpus Eiropas Savienības, gan arī ārpus tās. Šobrīd ir jāstrādā pie pārvaldības īstenošanas laicīgā, efektīvā veidā. Iestādes turpina darbu, bet darbs mums parāda, ka arī politiskā griba ir svarīga, un šobrīd politiskā griba ir, pat ja virzāmies priekšu pakāpeniski. Eirogrupai ļaus mums panākt uh, pozitīvas pārmaiņas institucionālajā vidē. Varu no sirds solīt, ka nākotnē darīsim tieši to pašu. Lielas paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu jūsu viedokļu uzklausīšanu. Paldies, Sentēno kungam. Nedaudz pārsniedzāt runas laiku. Un tagad vārds Valdim Dombrovskim. komisijas izpildu vicepriekšsēdētājam. Un viņš runās par Eiropas komisijas prioritātēm. Paldies, priekšsēdētāji, godātie Eiropas un Nacionālo parlamentu deputāti, kolēģi. Man ir tiešām prieks būt šeit un runāt par eh, spēcīgāku un padziļinātāku ekonomikas un monetāro savienību. Tas ir eh, mūsu integrācijas procesa centrā. Ir jānosargā labklājība un stabilitāte, lai palīdzētu mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem plaukt. Arvien eh, pieaugošā globālā konkurencē mums ir jāstiprina mūsu arhitektūra, spēcīgāka ekonomikas un monetārā politika. Savienība nozīmē spēcīgāku pārvaldību, uh, Komisijas priekšādātāja Fonda Lajena skaidri norādīja savās vadlīnijās, ka ekonomiskā pārvaldība un eh, demokrātiskā atbildība iet roku rokā. Viens no Eiropas pusgada elementiem ir iesaistīt arī nacionālos parlamentus un radīt viņos atbildības sajūtu par ekonomiskajiem procesiem. Un eh, tieši tāpēc arī mēs esam aicinājuši uh, Jūs apmeklējat mūsu un arī paši esam apmeklējuši nacionālos parlamentus. Gribam uzklausīt jūsu prioritātes un gūt jūsu atbalstu, lai mēs to visu varētu iestrādāt mūsu darba kārtībā un padarīt to par realitāti. Ir trīs galvenie elementi, uz ko mums vajadzētu koncentrēties. Pirmkārt, jāpātrina progress Banku Savienības izveidē. Šis uh, projekts pirmkārt jau ir vērsts uz eh, nodokļu maksātāju naudas aizsargāšanu. Viņiem nebūtu jāmaksā par banku kļūdām. Tā pašā laikā ir nepieciešams spēcīgs integrēts finanšu sektors, lai nodrošinātu finansējumu taisnīgai pārējai un arī ražošanas politikas eh, mērķu īstenošanai. Komisija ir gatava cieši sadarboties ar dalībvalstīm un Eiropas parlamentu, lai pātrinātu progresu Banku Savienības dosijai izstrādē. Tostarp eh, depozītu schēma un arī rezervas mehānisms eh, sanācijas fondiem. Jautājumi, kas varbūt eh, vēl ar vienu ir strīdīgi, ir jāatrisina, lai mūs visus gaidītu labāka nākotne. Un kopumā mēs atbalstām vienošanos par Eiropas stabilitātes mehānismu reformēšanu. Ceram, ka tas viss drīz tiks arī pabeigts. Tas mums ļaus stiprināt mūsu piesardzības pieejas instrumentu kopumu, un tas viss būtu jāintegrē arī Savienības juridiskajā satvarā. Otrakārt, mums ir jāpabeidz kapitāla tirgu savienība. Tas ir vēl jau svarīgāk tagad, kad apvienotā karaliste ir pametusi Eiropas Savienību. Uh, Un nu, pastāv vienprātība, ka mums ir nepieciešams padziļināts, mazāk fragmentēts kapitāla tirgus, lai mēs varētu labāk finansēt inovācijas un lai mēs varētu palīdzēt mūsu uzņēmumiem augt un radīt jaunas darba vietas. Tas nav tehnisks, bet gan drīzāk politisks jautājums. Uh, Proti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir nepieciešami dažādi finansējuma avoti, lai tie varētu augt un attīstīties tepat Eiropā. Un tieši tāpēc uzsāksim publisku privātu fondu, kas palīdzētu MVU piekļūt publiskajiem līdzekļiem. Un kapitāla tirgus savienībai ir jābūt par labu arī mazumtirdzniecības investīciju produktu izmantotājiem. Te pašā laikā ir jāvirzās ātrāk uz priekšu, domājot par dažādiem mērķiem attiecībā uz maksāt spēju un nodokļu politiku, un arī te mums būs nepieciešams jūsu atbalsts. Treškārt, lai nodrošinātu to, lai eh, programma veiksmīgi darbotos 22. gadā, atzinīgi vērtējam eh, progresu, kas panākts eh, konverģences un konkurētspējas rīku izstrādē. Tas viss vairos mūsu ekonomisku noturību. Tostarp veicinot struktūra reformas ar finansiālu atbalstu, un tas nodrošinās arī tik ļoti nepieciešamās investīcijas. Tāpat strādājam arī pie Eiropas bezdarba pabalstu schēmas, lai aizsargātu iedzīvotājus no ārējiem šokiem. Šis fonds palīdzēs uzlabot sociālo kohēziju, vienlīdzību starp dalībvalstīm un stiprinās ekonomikas un monetāro savienību kopumā. Tāpat, tā paškatot mūsu ekonomiskās pārvaldības uh, sistēmu mums ir unikāla iespēja noturēt ļoti atklātas diskusijas par to, kā noteikumi darbojušies līdz šim, ko varam uzlabot nākotnē. Un uh, komisārs Gentiloni vairāk par to izteiksies. Godātie deputāti! dzīvīga ekonomiskā savienība, kas ir balstīta uz ekonomikas pārvaldību, banku savienību un kapitālu tirgu savienību. Tas ir labākais veids, kā uzlabot Eiropas ekonomisko un finanšu stabilitāti. Uh, un stiprināt eiro starptautisko lomu, kā arī spēcināt mūsu ekonomisko un finansiālo autonomiju. Tāpat tas spēcinās mūsu nostāju starptautiskajā arēnā. Eiropas Savienība ir atvērts uz noteikumiem balstīts modelis, kas balstās uz daudzpusēju sadarbību. Tas ir mūsu mērķis proti aizsargāt mūsu vērtības un sociālās ekonomikas tirgus modeli. Tāds ir mūsu kopīgais mērķis, un mums ir nepieciešams arī jūsu Eiropas un Nacionālo parlamentu atbalsts, lai mēs varētu tik tiešām veidot spēcīgu ekonomikas un monetāro savienību Eiropai. Paldies Dombrovska kungam! Un tagad uh, vārds Paulo Gentiloni, ekonomikas komisāram ja viņš arī runās par komisijas prioritātēm. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tiešām liels prieks būt šeit šonadēļ kopā ar jums. Uzrunāt parlamentu nedēļā, kas īpaši veltīta ekonomikas pārvaldībai. Un man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi brīdī, kad Eiropas parlamenta loma arvien pieaug Savienības institucionālajā ietvarā. Eiropas jautājumi kļūst tikai ar vien svarīgāki, piemēram, to starp Itālijas parlamentā. Tik tiešām šīs diskusijas nāk īstajā brīdī. Kā jau valdis arī teica, mm, mēs esam nākuši klajā ar komisijas paziņojumu par ekonomiskās pārvaldības pārskatīšanu. Tiešām īstais brīdis diskutēt par ekonomisko pārvaldību. Ekonomiskā situācija ir pirmais, ko vajadzētu izvērtēt. Mūsu nesenajās ziemas prognozēs ziņa bija ļoti skaidra. Proti, izaugsme turpinās, un nu jau ir gandrīz vai septiņi gadi izaugsmes, bet izaugsme ir daudz lēnāka riskējam ar to, ka būs zema izaugsme, zemas procentu likmes, zema inflācija ilgākā laika posmā. Te pašā laikā ir ārēji riski, kas var ietekmēt situāciju. Nu, protams, koronavīruss uzlies mums Ķīnā, kā viens piemērs. Līdz ar to vēl ar vienu esam uh, izaugsmes brīdī, bet uh, parādās izaicinājumi. Jaunā komisija un Eiropas institūcijas saskaras ar tiešām ievērojumiem izaicinājumiem. Jaunais zaļais kurs, digitālā pāreja un arī demografiskie izaicinājumi. Visi šie elementi veido jaunās komisijas misiju, jauno Eiropas ciklu. Un viss šī izaicinājuma ir saistīta arī ar ievērojamām investīciju nepieciešamībām, bet eh, publiskās investīcijas vēl ar vienu ir pirms krīzes līmenī. Pārskats, ko veicām pirms desmit gadiem, Nu, tad, tad tas ir mēģinājums saprast, kā noteikumi ir darbojušies pēdējos desmit gados. Mēģinam konstatēt, kāda ir situācija. Un eh, mēģinam arī vērst eh, skatu nākotnē, lai saprastu, ko varam mainīt līdzinējos noteikumos, lai panāktu labākus rezultātus. skatoties uz to, kas ir labi darbojies, kas varbūt netik labi. Pilnīgi noteikti mums ir izdevies samazināt deficītus, un pēc uh, lielās krīzes esam spējuši noturēt izaugsmi, esam samazinājuši mūsu parādus, uh, tiesa dažādās valstīs dažādā apmērā. un mums nav izdevies izvairīties no procikliskām politikām un mazināt pārpalikums valstīs, kur ir atbilstoša fiskālā telpa. Nu, jāsaka, ka kopumā noteikumi ir darbojušies gana labi, bet tajā pašā laikā, ņemot vērā jauno situāciju, ir skaidrs, ka mums ir jācenšas uh, uzlabot un aktualizēt līdzinējos noteikumus. Un runa nav par to, vai esam par vai pret uh, publiskajām finansēm. Jautājums ir par to sastāvu. Mērķis nav kaut kā traucēt uh, līdzinējiem noteikumiem, bet gan gluži vienkārši tos pielāgot jaunajai situācijai un jaunajiem izaicinājumiem. Nu, un kādi tad varētu būt iespējami mērķi aktualizēšanai un uzlabošanai? Pirmkārt, būtu jācenšas noteikums padarīt vienkāršākus. Nu, tas varbūt to, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt jo nereti eh, sarežģītība eh, atspoguļo arī noteikumu izsmalcinātību. Lūk, noteikumi ir sarežģīti, eh, tāpēc, ka ir nepieciešams pietiekams instrumentu kopums, lai varētu pieņemt atbilstošus lēmumus. Bet tā pašā laikā, ja šī sarežģītība kļūst pārmērīga, tad ir ļoti grūti panākt to, ka noteikumi saprot um, pat ne iedzīvotāji, bet arī parlamenti un valdības Eiropā. Nu, tad uz spēles ir likta atbildības sajūta un procesa pārskatāmība. Otrais mērķis ir noteikums veidot izaugsmē draudzīgākus. Un jo īpaši rast veidus, kā veicināt uh, tik ļoti nepieciešamās investīcijas, lai risinātu izaicinājumus, ar ko saskaramies. Es domāju, ka mēs varam panākt vidusceļu, ja visi skatāmies nākotnē un izmantojam politisko gribu un labticību, noturam atvērtas diskusijas un ņemam vērā Nacionālo parlamentu pienesumu. Tas ir pareizais ceļš. Paldies! Thank you, Mr. Gentiloni. Paldies Gentilonī kungam un visbeidzot Fabio Panetta. Eiropas centrālās bankas izpildvaldes loceklis. Un viņš izteiksies par monetāro politiku un prognozēm. Mr. Deputy Prime Minister, Mr. President. Priekšsēdētāji, komisāri kungi, kolēģi, deputāti, dāmas un kungi. Man ir tas gods jūs šodien uzrunāt. Ekonomikas un monetārā savienība nozīmē to, ka Eiropas un nacionālajām politikām ir jādarbojas sinhroni, un tam ir nepieciešama cieša sadarbība starp Eiropas institūcijām un jums. Uh, Eiropas un Nacionālo parlamentu deputātiem. Kopš pirmsākumiem EMU projektu pavadīja divas galvenās diskusijas, proti integrācijas kārtība. Daži apgalvoja, ka politiskai konverģencei būtu jānotiek pirms monetārās savienības izveida, savukārt citi uzskatīja, ka ekonomiskā integrācija veicinās politisko integrāciju, un otrās diskusijas ir saistītas ar jautājumu par to, vai iestrādāt jaunpienācējus Eirozonā uzreiz vai no sākuma padziļināt to institucionālo kapacitāti. Nu, un eh, tās ir izvēles, kas iet ārpus ekonomiskajiem apsvērumiem. Tas atspoguļo Eiropas vēlmi kopā augt, un šī politiskā apņemšanās ir pierādījusi, ka ir spēcīgāka nekā daži ticēja. Uh, Bet, lai tas tā turpinātos, ir nepieciešams efektīvas politikas atbalsts. Es šeit saredzu divas prioritātes. Pirmkārt, Eirozonai paplašinoties, nepieciešamība padarīt eh, monetārās savienības arhitektūru atbilstošu nolūkiem ir arvien steidzamāka. Otrakārt, domājot gan par jaunajiem, gan jau esošajiem Eirozonas dalībniekiem, mums ir kolektīvi jānodrošina, ka Uh, tie, kas pievienojas, ir pilnībā gatavi tam. Nu, nu, tas novērsīs to, ka monetārā savienība tiek padziļināta pārāk lēni vai paplašināta pārāk ātri. Eiropas integrācija ir arvien tikpat spēcīga kā iepriekš, ja ne vēl spēcīgāka. Pašas par sevi Eiropas ekonomikas nav spējīgas pastāvēt izolācijā, starptautiskā līmenī, piedalīties veiksmīgās tirzniecības nolīguma sarunās vai nodrošināt gan spēcīgu savu valūtu lomu pasaulē. Spēku apvienošana vairo mūsu lomu un svaru pasaulē. Bet ekonomiskā integrācija ir atbilstoši jāpārvalda, ja mēs vēlamies gūt no tā augļus. Valstīm pievienojoties Eirozonai, tās ekonomiskā struktūra kļūst arvien dažādāka un um, parādās risks, ka negatīvas tendences varētu pārmesties no vienas valsts uz otru. Ja tas viss netiek atbilstoši pārvaldīts, tad šī savstarpējā atkarība var eh, pasliktināt situāciju un negatīvi ietekmēt vienotā tirgus politiku. Krīzes laikā šie teoretiskie novērojumi kļuvu par realitāti monetārās savienības nepabeigtība no, noveda pie parādu krīzes un recesijas 2012. un 2013. gadā, un eh, tā bija situācija, kas bija unikāla Eirozonai. ECB īstenoja savu mandātu, stabilizējot inflāciju Eirozonā, un procesa gaitā tika atbalstīta arī izaugsme un darba vietu radīšana. Sākot kopš atkopšanās 2013. gadā, Eirozonas ekonomika ir radījusi vairākus miljonus darba vietu. Tika spērti būtiski soļi arī, lai monetāros savienību padarītu noturīgāku veidojot banku uzraudzības sistēmu, kas palīdzētu tikt galā ar eh, krīzē nonākušām bankām, un tika izveidots arī stabilitātes mehānisms, kas palīdzētu valstīm grūtā brīdī. Neseni notikumi liecina, ka ir jādara vēl vairāk. Inflācija vēl ar vienu ir zema eh, noteiktajiem mērķiem, izaugsme stabilizējas, bet vēl ar vienu ir pieticīga. Ņemot to vērā, Eirozonas ekonomikai vēl arvien būs nepieciešams atbalsts monetārās politikas formā, lai nodrošinātu to, ka tiek sasniegti cits starpā arī inflācijas uh, un konverģences mērķi. Monetārā politika uh, nav bijusi pietiekami nodrošināta, eh, izmantojot fiskālo un citas politikas. Nu, tā rezultātā izaugsme ir zemāka, un tāpat arī inflācija, nekā tas būtu bijis citādā gadījumā. Krīze mums vēl, vēlreiz ir atgādinājusi ļoti svarīgu mācību. Uh, Eirozonai paplašinoties, ir jāstiprina tās institucionālā struktūra. Pats steidzamākais uzdevums ir pabeigt banku savienību un arī kapitālu tirgu savienību, tā vairojot pārobežu atbildību par aktīviem un nodrošinot līdzsvarotākas finanšu struktūras. Eirozonas dažādība tad kļūs par spēka, nevis vājuma avotu finanšu institūcijas būs dažādotas un tāpat arī aktīvi dažādajās valstīs. Un tirgus spētu absorbēt ekonomiskos šokus, mazinot nepieciešamību izmantot uh, valsts līdzekļus. Eirozonai paplašinoties un kļūstot arvien dažādākai, iespējams, ka būs arvien grūtāk vienoties par šādiem politikas projektiem. Nu, tas varētu novest pie nepārvarāmām grūtībām lēmumu pieņemšanas procesā. Līdz ar to ir jāveido spēcīgas institūcijas ar skaidru mandātu un uh, tām jābūt demokrātiski leģitīmām, it īpaši domājot par Eirozonas paplašināšanos. Līdz ar to Eirozonas paplašināšanai uh, līdztekus būtu jādomā par uh, institūciju stiprināšanu. Padziļināta monetārā savienība nenozīmē to, ka valstīm vairs nav nekādas atbildības. Pieredze liecina, ka vienotās valūtas pieņemšana var radīt ievērojamas izdevības. Bet, nu, tās tad ir vai nu jāizmanto, vai arī tās tiek izniekotas, un vēsture var parādīt abus gadījumus. Ir jānodrošina, ka jaunās Eirozonas valsts atbilst visiem nosacījumiem veiksmīgai darbībai. Tas ir visu interesēs un ir ārkārtīgi būtiski. Un tieši tāpēc ir svarīgi, lai valstis pieņemtu Eiropas Savienības tiesību aktus uh, pirms tās pievienojas Eiropas Savienībai un galu galā arī, arī eiro. Un tikai tā valstis varēs gūt uh, labumu no dalības Eiropas Savienībā. Un ir jācīnās pret uh, cikliskumu. Uh, jānodrošina banku uzraudzība, atbilstoša pārvaldība un jāveido atbilstošas struktūrālās politikas. Nav iespējama noturība vai stabilitāte, ja nacionālās un Eiropas institūcijas nepiešķirs nepieciešamo prioritāti institūciju un pārvaldības stiprināšanai. Eiro, saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem mums ir nepieciešama stabila konverģence. Visu dalībvalstu interesēs ir izvairīties no dažādām nesakritībām. nevar baudīt eh, labums no eirozonas, nepan, nepanākot nepieciešamo konverģenci. Ir jādomā par ilgtermiņa procentu likmju konverģenci, bet ir valstis, kas nespēja savā labā izmantot no tā izrietošo stimulus. Ir daudzas valstis, kas vēlāk pievienojās, ir eh, spējušas veiksmīgāk darboties. Eiro pieņemšanas process pats par sevi ir attīstījies. Tās valsts, kas vēlas pievienoties Eirozonai, tām ir jābūt pietiekami gatavām ne tikai, lai izmantotu vienoto valūtu, bet arī, lai piedalītos Banku Savienībā. Iespējamam kandidātam ir jāspēj nodrošināt ciešu sadarbību starp uh, Eiropas centrālo banku un Nacionālo banku. Uh, Tas nozīmē, ka banku sektors tiek padziļināti izvērtāts, tiek atrast iespējamie vājie punkti, un banku sektors nonāk Eiropas centrālās bankas uzraudzībā. Jautājums par to, vai Eirozona ir jāpaplašina, tam ir jābūt politiskam lēmumam, ko pieņem iedzīvotāji un to vēlētie pārstāvji. Tā pašā laikā ekonomiskie un juridiskie nosacījumi veiksmīgai darbībai nosaka, ļoti rūpīgu pārbaudi visu iesaistīto pušu interesēs. Nobeigumā teikšu, tā vietā, lai strīdētos par to, vai ir svarīgāk paplašināt vai padziļināt savienību, es teiktu, ka jebkāda eirozonas paplašināšana, tā ir jāiet roku rokā ar padziļinošiem pasākumiem, kā ekonomiskā tā politiskā ziņā. Parlamentiem ir ārkārtīgi būtiska loma spēlējama. Eiropas un nacionālie parlamenti var uh, virzīt uz priekšu tiesisko integrāciju. Un eh, nacionālās politikas eh, veiksmīgie piemēri var tikt izmantot Eiropas līmenī. Un tāpat parlamenti var saukt pie atbildības tos, kas eh, ir vai nav pareizi rīkojušies. Paldies! Tagad uh, dosim vārdu eh, dalībvalstu parlamentu deputātiem un arī Eiropas parlamentu deputātiem, kas eh, vēlas izteikties. Sākam ar eh, Kretu kundzi no Rumānijas senāta, un jums ir divas minūtes, jo saraksts mums ir diezgan garš ar tiem, kas ir pieteikušies runāt. Lielas paldies! Esmu piedalījusies 13. pānta konferencēs jau no sākuma. Varbūt, ka būšu garlaicīga, bet es atkārtoju vēlreiz un vēlreiz. Uh, Tekošā konta sabalansēšana ir ļoti svarīga un daudz svarīgāka Eiropas ekonomikai nekā publisko budžetu sabalansēšana. Un institucionālās balsas šobrīd prasa elastību stabilitātes un izaugsmas paktā. Un uh, trauksmes mehānismu ziņojums uh, runā par to, ka ir nepieciešams steidzami sabalansēt budžets un par to uh, no tā būs labums visiem, bet uh, īsti tā nav. Priekšlikums attiec tikai uz eirozonu. Tas nozīmē, ka mēs rūpējamies par valūtu, bet galīgi nerūpējamies par Eiropas Savienību. Un ar to es gribu teikt, uh, ka ne eiro dalībvalstis ir jāiesaist lēmumu pieņemšanas procesā. Dalībvalsts, kuras vēl nav eirozonas loceklis, arī ir daļa no kopējā tirgus, mums ļoti augsts līmeņa ekonomiskā integrācija. Un e, viņas gūst labumu tikai no pagaidu atkāpēm, un eiroizācijas līmenis viņu tautsēmniecībās ir ļoti augsts. Tā ietekme banku sektorā ir ļoti ievērojama. Prak praktiski līdzīgs, kā tas ir Eirozonas dalībvalstīm, kas ir galvenie investori un komerc partneri. Tā kā šīs valstis kļūst par uh, eiro krīzes upuriem tikpat lielā mērā kā uh, pārējās uh, Eirozonā esošās valstis. Un tāpēc ir jāiz saskaņošie nosacījumi, lai palīdzētu tiem, kas ir nonākuši grūst vērtībās. Un nevajadzētu dalīt eh, visus eiro un eiro valstīs, tas vairo eiro skepsi, tas ir bīstami. Ja mēs domājam, ka eiro glābšanu var uh, izglābt, neglābjot Eiropas Savienību, tam es neticu. Eiropas uh, Savienības valūta eiro balstās uz kopēju uzticēšanos šai valūtai. Un ja mēs vēlamies, lai cilvēki uzticētos gan eiro, gan Eiropas Savienībai, ir jātīsta abi Eh, veidojot riska kontroles un eh, riska eh, sadals mehānismu. Pieminaukungs no Latvijas saimas. Runājot par šīs diskusijas pamatu jautājumu ekonomisko pārvaldību un ekonomikas monetāro savienību, atbildi ir tāda, ka stratēģiskā vīzija vai uh, stabilitātes uh, un izaugsmes pakts ir prioritāte. Un lai noteiktu potenciālo rezultātu, tādēļ, ka tas ir svarīgs elements novērtējot eh, struktūrālo deficītu, ir ļoti svarīgi. To ir grūti pārvērtēt, un tas var radīt politiskas eh, kļūdas un var radīt arī disbalansu. Šī norma nav saskaņā ar struktūrālu mm, līdzsvaru, un uh, otrkārt potenciālā izaugsme eh, saskaņā ar struktūrālo deficītu ir jāizvērtē ilgākā laika posmā, nevis divu gadu periodā, kas ir daudz par īsu, labāk būtu trīs vai četri gadi. Runājot par elastību, stabilitātes un izaugsmas pakti ietvaros, nosakot eh, izņēmumus līdz finansēšanu no valsts budžeta Eiropas Savienības programmām, izņemot tās no deficīta darīt aprēķinu, aprēķiniem un ņemot vērā jaunu darba vietu radīšanu un izdevums izglītī un investīcijas izglītībā un pēt, zinātnē un pētniecībā. Fiskālai politikai ir jābūt centrā jo valdība var aizņemties tikai, lai investētu, ne, investētu nevis, lai finansētu pašreizējos tēriņus. Tas nodrošinātu taisnīgumu un ekonomisko izaugsmi. Un šobrīd Eiropas Savienības un Eirozonai ir jāatbalsta liels, lielā līmenī publiskās investīcijas, kas ir saistīts ar ilgspējīgu attīstību. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tālāk pastāvēšanu. Ja šī politika nemainīsies, tad mēs vienkārši cietīsim neveiksmi. Paldies! Thank you very much. Now it's the turn of a member of uh, the European. Un tagad Eiropas parlamenta uh, deputātam Ahradam Sātamvārds. Jā, kļūst ar vien grūtāk runāt par Eirozonas uh, progresu no strateģiskās perspektīvas. Mēs veicam tehnokrātiskus pasākumus uh, kas ir reizēm atkarīgs no tādiem pussolīšiem, un Eiropas diskurs parlamentā šķiet, ka notiek uz citas planētas. Uh, un vairums nacionālo parlamentu faktiski nezin, kas notiek. Banku savienība eh, tiek vadīta nu, eh, uz vietas, budžeta kapacitāte. Eh, budžeti pamatā tiek kontrolēti, eirozona noteikumi joprojām ir diezgan neskaidri. Protams, tas ir politisks projekts, bet tā kļūst par spēli, kur uh, mm, tehnokrāti var spēlēt savu šahu. Uh, spiediens uz budžetu politikām dalību valstīs uh, pieaug. Kā izkļūt no šī aburtā loka, atgriezīsimies strateģiskas politikas eirozonas uh, projektā ir gan zaudētāji, gan uh, vinētāji, un jānoskaidro, kur ir uh, politiskā vēlme šo situāciju atrisināt. Uh, un jāizveido struktūras, kas šo disbalansu varētu likvidēt. Šāda pieeja būtu ideāls risinājums, lai panāktu progresu Eirozonas attīstībā, bet tas nenotiks. Otrā opcija ir turpināt eh, tehnisko danci, kas eh, norisinās pēdējos gadus. Un nevajadzētu atbalstīt pie, pra, pieprasījumu pēc kaut kā vairāk. Vairāk nenotiks, bet jāstāsta, cik daudz mums ir piedāvājumā. Nelielie soļi varētu sagatavot mums nākotnes krīzēm pretējā. Ja gadījumā mēs nekur nenonāksim. Nākošā um, krīze var panākt mūs nesagatavotus. Tā ir um, tāda britiska pieeja, bet Brita nevarēlējās iestāties Eirozonā. Tūzekungs no Horvātijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, runāšu horvātu valodā. Eiropas Savienības ekonomiskā pārvaldība balstās galvenokārt uz noteiktām normām. Pēdējos desmit gados daudz darījis, lai šīs normas stiprinātu un vienkāršoku, īpaši caur stabilitātes un izaugsmas paktu un caur fiskālā pakta noslēgšanu kā daļa no eh, fiskālās koordinācijas un pārvaldības. Eiropas monetārajā un finanšu savienībā nav iespēju pa mm, palīdzēt tām valstīm, kas uh, cieš no makroekonomiskiem fiskāliem šokiem. Uh, un eh, valstis, eh, kurās eh, krīzes kāra visvairāk cieta no padziļinātas krīzes, jo nebija iespējams veikt šo līdzekļu pārnesi, un tāpēc ir jāizveido mehānismus, kas ļautu palīdzēt mm, finansiālās grūtībās nonākušās valstis. Un uh, procedūra būtu tā, kas varētu palīdzēt Eiropas semestri spektra mehānismu pareizai piemērošanai eh, un pārvarētu eh, makroekonomisko līdzsvaru trūkumu tajās valstīs, kur tas ir. Un tai eh, būtu jābūt tādai korektīvai, korektīvam elementam lai panāktu lielāku integrācijas līmeni, veidojot kapitāla savienību Paldies, un tagad. Nākošais runātājs no Nīderlandes. Man ir eh, jautājums Daņokungam. Es izlasīju viņa tvītu, eh, saka Slotveigkungs, par to, cik lielu uzmanību uh, Uh, Nīderlandes parlaments pievērš Eirogrupas darbības uh, caurskatāmībai. Uh, Un uh, viņa tvitā bija rakstīts, ka viņš piedāvā priekšlikumu 2019. gadā, kas nodrošina lielāku caurskatāmību un tai būtu jānāk soli pa solim. Vai viņš varētu mums kaut ko pastāstīt par šiem jaunajiem soļiem, ko jūs spērsiet 2020. gadā, lai uzlabotu caurskatāmību Eirozonas uh, darbā, Eirogrupas darbā, un ko darīsiet ar dokumentu, ko saņēmāt no mana kolēģa Pētera Omsehta? par slēgto durvju atdarīšanu attiecībā uz atsevišķiem priekšlikumiem par to, kā ātrāk varētu publiskot dokumentus, kurus likumdošanas padomi izdod. Paldies! Pislāru kungs! Eiros parlamenta deputāts, paldies! Es neesmu tik pesimistisks nosņos par nākotni jo ir ļoti svarīgi nevis vienkārši saglabāt šodienas bailes, bet gan censties iedomāties, kāda būs nākotne, kā mēs iedomājamies digitālo transformāciju, zaļo eh, kursu un tā tālāk. Un kā ekon darba grupas loceklis es gribu teikt, ka daudz domāja par eh, faktu, ka tas ir juridiski pienākums dalību valstīm kļūt par eirozonas locekļiem. Tā nav brīvprātīga ideja. Nu, ir valstis, kuras ir gatavas, ir valstis, kuras nav gatavas, ir valstis, kuras ir gatavas, bet negrib. Tā kā mums ir jāstrādā ar tām valstīm un jācenšas eh, arī informēt šo valstu pilsoņu. Tas ir politiski svarīgi. Valsts, kurām nav šīs gatavības, tām ir jāpalīdz. Uh, un process jāvirz uz priekšu. Pēc Brexita mums ir uh, jāturas vēl ciešāk kopā, lai nodrošinātu nākotni. Esmu bijis referents par uh, eh, VIK un par mm, konverģences programmu uh, līdzreferents, un es zinu, ka mums būs uh, savi instrumenti, lai veidotu uh, stimulus. Uh, mums ir, protams, šis juridiskais pienākums. Um, tātad gan padziļināšana, gan paplašināšana ir tās, pie kā ir jāstrādā un jāatrod pareizais līdzsvars, lai šis instruments tiktu piemērots caurskatāmi. Uh, un lai mēs spētu atskaitīties saviem pilsoņiem. Un kā Employment Renew eh, eh, grupas koordinators eh, Es uzskatu, ka konverģence, nu, patiesa konverģence, kad mēs runājam par digitālām investīcijām, kad mēs runājam par zaļo kursu, atcerieties, ka mēs runājam arī par sociālajām investīcijām, bērnos, izglītībā Mājokļos veselībā tā mēs veidojam konverģenci un tā varam nodrošināt eh, nu, tādu patiesu Eiropas Savienības paplašināšanos. Paldies! Un Laločkungs no Horvātijas parlamenta. Eh, paldies, priekšsēdētāji! Eh, cienījamie deputāti no dalībvalstu parlamentiem, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti! Eiropas not, Eirozonas noturība pēc krīzes ir uh, likusi dalībvalstīm vienoties veidot uh, banku savienību, tāpat laikā nodrošināt uh, noteikti suverenitāti Eiropas līmenī banku sektoram. Un tādēļ Eiropas Savienības pārvaldība un Eirozona prasa integrēt banku sektoru, bet tā vēl nav pabeigta. Tas ir jāizdara, izveidojot Eiro Eiropas depozīta apdrošināšanas eh, sistēmu un eh, tam līdzīgus instrumentus. Sēdis izveida Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Un tas ir eh, priekšnoteikums, lai cilvēku uzticētos ekonomiskajai banku sistēmai. Arī kapitālas tirgus savienības izveidas pabeigšana ir svarīga. Uh, Mm, jā, horvātu tulka atvainojas, ka nespēja izsekot eh, tulka, mm, eh, tātad runātājas straujiem tempām, bet turpinām. Uh, Kapitāla tirgus eh, izveide un attiecīgas likumdošanas pieņemšana ir svarīga. Eh, bankrota schēma pieņemšana, eh, pārobežu investīciju veicināšana. Mēs apsveicam padomu secinājumus un ieteikumus šajā jomā un to, ka centieni turpinās, lai pabeigtu darbu pie kapitāla tirgus savienības un bankas savienības izveidas. Un tagad Kosar kungs no Horvātijas parlamenta. Cienējamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi! Papildus institucionālām izmaiņām ir nepieciešams tālāk stiprināt Eiropas Savienības arhitektūru, un Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm ir jānodrošina attiecīgi jaunu normu un mehānismu ieviešanu dalība valstīm ir jāpiedalās koordinēšanas mehānismos un jājūt atbildība par reformām, lai tālāk stiprinātu uh, un padziļināt eh, monetāro savienību. Līdz ar to ir jāpilnveido arī banku savienība, eh, jāizveido kapitāla tirgus savienība un jāietver aizsardzības mehānismi eirozonas līmenī. Runājot par Horvātijas progresu, esam samazinājuši makroekonomisko disbalansu un nosūtījuši nodomu vēstuli, lai pievienotos uh, valūtas maiņas mehānismam. Un, eh, Stāv priekšā, mums stāv priekšā sarunas ar Eiropas centrālo eh, banku, komisiju un dalību valstīm, un eh, mēs esam demonstrējuši savu politisko grību paplašināt eiro zonu. Un nodomu vēstulē esam apņēmušies veikt 19 pasākums sešās jomās, pa, uzlabojot eh, banku uzraudzību un paplašinot sadarbību ar um, Eiropas banku un uzlabojot eh, statistikas datu vākšanu un apkopošanu finanšu pārvaldību publiskajā sektorā un administratīvās logu samazināšanu. Mēs esam apņēmušies sasniegt šos mērķus līdz 20. gada vidum, kas demonstrē to, ka esam nopietns kandidāts, lai pievienotos Eirozonai. Runājot par ekonomisko pārvaldību, mums ir jāuzņemas politiskā atbildība un arī parlamenta loma šajā jomā. Paldies! Lielas paldies! Mavrīdes kungs, Eiropas parlamenta deputāts, lūdzu. Thank you, Chairwoman. Paldies, priekšsēdētāji. Es teikšos savā dzimtajā valodā. Έχω την άποψη ότι η πραγματική σύγκληση των οικονομιών μας είναι... Es personīgi uzskatu, ka reālā ekonomika un mūsu ekonomika konverģence ir tā labākā pieeja, ko izmantot, lai Eiropu padarītu vienotāku. Tas tā varbūt arī atbilda populistiem un visiem pārējiem, kas vēlas uh, Eiropas vīziju sagraut. Ja mēs šo izaicinājumu uzņemsimies un gribam sasniegt reālu konverģenci dažādās dalībvalstīs, mums jāiet tālāk. Mums jārunā par to, kādus instrumentus varam izmantot, lai to panāktu. Šīs ir uh, otrais sasaukums Eiropas parlamentā, kurā strādāju, un man rodas tāds iespējas, ka viss atkārtojas. Daudzi notikumi atkārtojas nereizi vien. Nu, sniegšu arī konkrētus piemērus. Eiropas pusgads. Mūsu grupa vairāk gadu garumā ir aicinājusi sociālos un vides politikas mērķus atspoguļot arī Eiropas pusgadā, kas attiecas uz struktūru un ekonomikas politikas instrumentu padziļināšanu ekonomikas monetārajā savienībā. Es pats esmu ekonomists un, manuprāt, mēs nevaram runāt par vienotā tirgus padziļināšanu, ja mēs nerunājam par banku savienības pabeigšanu. Tas gluži vienkārši nav iespējams. Nu, var rasties zināmas tehniskas problēmas, tomēr jārunā skaidra valoda. Lielākā svarīgākā problēma vēl aizvien ir politiskā nostāja vairākām dalībvalstīm, kuras iestājas pret šādu lietu virzību. Un vēl nobeigumā pēdējais komentārs, kas attiecas uz Eiropas 2050. gada mērķiem. Mēs runājam par godīgu pāreju, bet tam papildus mums nepieciešama arī realistiska pāreja. Manuprāt, tā ir tā labākā pieeja visiem, kam Eiropas sapnis ir kopīgs jo pretējā gadījumā varētu rasties papildus problēmas, mēģinot šo kopējo vīziju īstenot. Paldies! Paldies! Bergerhera kungs no Bundestāga lūdzu. Sehr geehrtes Sitzungspräsidium. Priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Eirozopas, Eirozonas uh, pārvaldība savulaik bija uh, Uh, starpvaldību pasākums, izmantojot starpvaldību konvencijas. Šobrīd sarunās koncentrējamies to, ka daži no šiem starpvaldību uh, līgumiem tiktu atspoguļot Eiropas likumdošanā līgumos. Mēs gan aicinātu būt piesardzīgiem. Jā, protams, ir jānodrošina demokrātija, bet tajā pašā laikā ir jānodrošina nacionālo parlamentu neatkarību, jo īpaši budžeta un nodokļu jomās. Mums svarīgi ir domāt par uh, šo sešpakas un divpakas pārskatīšanu, īpaši stabilitātes izaugsmas pakta kontekstā, un jādomā par konsekventu piemērošanu, it īpaši atspoguļojot tās mācības, ko guvām krīzes laikā. Jāuzklausa valstis, kurās sast, uh, Uh, saskārās ar problēmām un smagu situāciju, bet jābūt piesardzīgiem, uh, radot papildus nodokļu bāzi zaļām investīcijām. Ja šajā jomā ir jāplāno, bet jābūt piesardzīgiem. Kas attiec uz PCCL un kopējām garantijām, kā arī um, bankas uh, bilances līdzsvaru, arī tas viss ir jāpatur prātā. Uh, Uh, pastāvīgā veidā gan uh, valsts kredītiem, gan privātajiem. Ir jāsadarbojas kopā ar privātajiem uzņēmumiem, pat ja viņu viedokļi atšķiras zināmos jautājumos. Plānotais uh, BIK Eiropas budžetā ir ļoti labs solis ceļā uz vienlīdzīgākiem spēles noteikumiem. Mums ir jāizmainās no dubultām struktūrām un finansējuma pārklāšanās. Kā arī ir jāveido efektīvas jaunas struktūras pirms uh, piešķiram papildus finansējumu tam, ka tiks izmantots jau esošais deficīts. Tātad sākotnēji ir jāno, jānodrošina pienācīga pārvaldība un jānodrošina atvērtība jaunām diskusijām, jaunām idejām par nākotni. Liels paldies! Volcijas kungs no Kipras lūdzu. Ομολογουμένως, η τρέχουσα δημοσιονομική αρχιτεκτονική... Nu, man jāatzīstas, ka esošā finanšu arhitektūra tika izveidota kā reakcija uz 2008. gada finanšu krīzi. Šobrīd tā ir jāpielāgo jaunajiem Eiropas Savienības izaicinājumiem un ambicioziem mērķiem, ko esam nosprauduši attiecībā uz budžeta politiku un digitālajām pārmaiņām būs nepieciešama papildu caurskatāmība, gribam veicināt Eiropas pilsoņu uzticību Eiropas Savienībai, gribam veicināt politisko atbildību un gribam budžeta noteikumus, uz kuriem varam paļauties. Tie visi ir priekšnosacījumi ekonomikas, monetārās savienības uh, un monetārās uh, politikas uh, padziļināšanai un attīstībai. Īpaši svarīga ir um, šī depozīta apdrošināšana. Tas ir būtiski svarīgs solis, ja vēlamies pabeigt darbu pie Banku Savienības un nodrošināt solidaritātes principu starp dažādām Eiropas Savienības valstīm. Šīs uh, schēmas īstenošana ir būtiski svarīga, lai mēs kopīgi spētu nodrošināt, ka visi depozīti tiek nodrošināti neatkarīgi no tā, kur tie atrodas. un tas būtu jānodrošina Eiropas līmenī. Un es eh, šeit gribētu izteikt arī kritiku eh, attiecībā uz eh, finanšu disciplīnas normām un taupības pasākumiem, kas faktiski tika uzspiesti un kas, ko Grieķija ir piedzīvojusi, tā teikt, pati uz savas ādas un arī Kipra. Un Eiropa Eiropas eh, šī te mm, apdrošināšanas sistēma. Uh, būs jāievēro galvā līdz 2024. gadam. Paldies, eh, Markes kungs no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Uzstāšos portugāļu valodā, savā dzimtajā valodā. Parlamentāri de análise de governança económica. Paldies priekšsēdētāji. Šeit esam sanākuši kopā starp parlamentārā sesijā diskutēt par uh, ekonomikas pārvaldību. Gribētu teikt, ka ir um, īstais brīdis rīkoties. Tad, kad pienāca laiks glābt eiro, ekonomikas pārvaldības normas izrādījās nepietiekamas savu laiku, un tās bija nepietiekamas arī pēcāk pēc 2015. gada Eiropas komisijas paziņojuma, kad tika noteikti papildus elastība attiecībā uz normu interpretāciju. Kā norādīja Ekofin pārstāvis ekonomiskajai pārvaldībai, ir jāveicina izaugsme ilgspējīga izaugsme. Es to piebilstu no savas puses. Tajā pašā laikā ir jānodrošina arī publiskais finansējums tādā saprātīgā veidā. Šobrīd gan situācija uh, ir visai sarežģīta visā Eiropas Savienībā, un tā ir kļūst par normu. Eiropas Savienība nerisina jautājumus pareizā veidā. Pastāv tendences uh, no vienas puses uh, taupīt uzkrāt um, vairākām uh, valstīm, vairākām valdībām. No otras puses, ir nepieciešams atbalsts investīcijām, jo īpaši zaļajām investīcijām. Ir nepieciešamas um, šādas normas, kas atbalstītu zaļās investīcijas, un Eiropas pusgads būtu jāizmanto iekļaujošākā veidā, lai tas mums ļautu sasniegt uh, ilgspējīgas attīstības mērķus, un tas tiktu noteikts par prioritāti. Mums ir nepieciešama tāda ekonomikas pārvaldība, kas būtu krietni elastīgāka, papildus elastību attiecībā uz uh, normām. Cikliskums, kāds atspoguļojās iepriekš Eiropas līmenī, nepieciešama stabilitāte, nepieciešams eirozonas budžets, pabeigta um, um, monetārā savienība, arī ar trešo pīlāru. Ir šī problēma, protams, ar depozītiem, par ko jau runāja vairāk citi kolēģi. Un pēdējais komentārs - makroekonomiskais uh, līdzsvara trūkums, šis disbalanss. Šeit ir jānodrošina simetrijas visas normas ir jāpiemēro identiskā veidā gan deficīta valstīm, gan tām, kurām ir pārpalikums. Normas jāpievieno, jāpiemēro identiskā veidā. Paldies, Stavro kundze no Kipras. Paldies, izteikšos grieķu valodā. Trehon dimosionomiko plēsio, sinevales. Pašreizējais finanšu satvars ietver eh, sevi uh, eh, virkni eh, normu, kas ir jāievēro uh, Eirozonas dalību valstīm, lai varētu uh, veidot lielāku notarību pret finanšu satricinājumiem. Un atsevišķām valstīm visu šo normu ievērošana ir patiešām liels izaicinājums. Un šīm valstīm būtu nepieciešams atbalsts un jo ļoti bieži tās uh, cieši no nosacījumiem, kas nav pietiekami sapratā, saprotami un uh, caurskatāmi, un šīs normas būtu jāvienkāršo un jāpadara uh, saprotamāks. Arī lēmumu pieņemšanas process būtu jāpadara uh, caurskatāmāks. Uh, Un arī komisijai vajadzētu vairāk domāt par to, eh, kā būtu jāpārstrādā eh, finanšu eh, disciplīnas uzraudzības normas. Un līdz ar to mēs labāk varētu stāties pretī šodienas izaicinājumiem. Un uh, veicināt eh, pārēju uz digitālo ekonomiku un zaļo kursu. Un, uh, Nacionālajiem parlamentiem būtu jāuzņems katalizātoru loma. Uh, tas būtu viss jāiestrādā Eiropas semestrī, uh, Eiropas pusgadā. Mm, un jānodrošina uh, tas, lai uh, visiem šiem procesiem būtu, uh, eh, digitā, uh, eh, būtu uh, attiecīgi leģitimitāte. Paldies, Digimētina no Itālijas. Paldies, sākumā par biku runājot. Spriežot no tā, kā tas attīstās, šobrīd man šķiet, ka tas uh, sāk uh, izskatīties par tādu bīstamu pasākumu, tādu ārkārtas struktūrālajiem fondiem. Tas šķiet, ka Tādā veidā tas tiek veidots kā atbalsts investīcijām. Protams, no vienas puses tā ir laba ideja, bet Eiropas integrācija šobrīd trūkst stabilizācijas funkcijas. Un stabilizācijas funkcija būtu tā, kuru, ko efektīvāk uh, varētu panākt esošie um, tēriņa instrumenti, kā piemēram šī aizsardzības schēma. Un tas ir saistīts arī ar investīciju tēriņiem Ja mērķis ir stabilizēt, nodrošināt stabilizācijas funkciju Eiropas budžetā, tad jāpaturprātā uh, sasaistīja ar investīciju tēriņiem. Un es nezinu, vai tā ir tā labākā ideja, kā stabilizēt Eiropas ekonomiku, paturot prātā asimetriskos šokus. Otra lieta. Nerunāšu par fiskālo kapacitāti, tas gan arī būtu svarīgi, bet uh, Gribēju ko teikt. Kādēļ mēs neķeramies pie īstās lietas, kas ir saprast veiksmīgu sasaist starp no drošiem aktīviem un uh, suverēnajiem uh, parādu ierobežojumiem? Tos nevajadzētu noteikt, ka ierobežojums atbilstoši nacionālajiem parādam, bet gan suverēnajiem parādam. Vienīgā, vienīgās pārmaiņas šeit būtu droši aktīvi un efektīvi limiti šiem suverēnajiem parādiem komerciālo banku pasaulē. Un vēl kāda ļoti svarīga lieta Rezul, - uz rezultātu šo robu balstīt fiskālie noteikumi. Nevaram atļauties, ka fiskālie noteikumi būtu balstīti uz nenovēro. Tātad ne konstatējumiem mainīgiem rādītājiem eksante, nevis ekspost. Sapratīsim, kas ir šo uh, ārējo aspektu būtiskums. Tā to vajadzētu ņemt par pamatu efektīviem fiskāliem noteikumiem. Paldies! Šobrīd aicinātu pārtraukt uzklausīt jautājumus, jo pretējā gadījumā nebūs iespējas uz, uzklausīt atbildes. Dod vārdu Čordzēskī kungam no Polijas. Szanowny panie, szanowne panie przewodniczące dzisiejszych obrad. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi komisāri, kolēģi. Polija atbalsta reformu atbalsta programmu. Tieši tāpat kā mēs atbalstām budžeta instrumentu konverģencei un konkurētspējai. Vēlamies papildus atbalstu reformām, jo īpaši valstīm ārpus eirozonas. Ir ļoti svarīgi stiprināt to ekonomikas konverģenciju, ar Eirozonas valstīm. Polija atbalsta sakojošo par DFS, jo īpaši konkrēti runājot par budžetu šiem instrumentiem vajadzētu pieturēties pie 19. gada decembrī piedāvātajiem apjomiem 723. Tātad šāds rādītājs. Gribam arī nodrošināt konsekvenci un sasaukšanos starp Eirozonas instrumentiem un valstīm ārpus Eirozonas. Mūsuprāt, Šajā procesā vajadzētu ņemt vērā arī atsevišķu dalībvalstu ietekmi un ietekmi uz uh, reformu pakotni, ko piedāvā Eiropas komisija, lai garantētu zināmu autonomiju Eiropas Savienības dalību valstīm. Polija pozitīvi vērtē to, ka piedāvātie risinājumi attiecībā uz šīm programmām atbilst ekonomiskās pārvaldības principiem Eiropas pusgada ietvaros. Polija uzskata, ka jebkādi jauni pasākumi būtu jāmērķē uz konverģences atbalstīšanu visā Eiropas Savienībā un atsevišķās dalībvalstīs. Tam nevajadzētu novest pie tā, ka pa, padziļinājumi jau esošo dalījumu Eiropas Savienībā. Paldies! Best. Paldies! Tagad uzklausīsim Difācijo kungu, ekonomikas sociālā lietu komitejas ziņotājs jautājumā par ikgadējo ilgspējīgas izaugsmas stratēģiju. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs minējāt, es strādāju pie šī jautājuma - ilgspējīga attīstība Eiropas pusgadā. Vide, ražīgums, stabilitāte un izaugsme ir pamatprincipi, un svarīgi ir tas, lai šis Eiropas pusgads, kurš, kuru nu pat uzsāksim, lai tas būtu balstīts uz ilgtermiņa stratēģijas. Tas man šķiet tas būtiskākais, to mēs īpaši atspoguļojām ziņojumā. Ilgtermiņa stratēģijai būtu jārisina tās problēmas, kas būs saistīts ar zaļās kursa piemērošanu un digitālo pāreju, kam noteikti būs uh, liela ietekme uz uh, darba uh, pasauli un uzņēmē darbības pasauli. Un tas būs būtiski svarīgi. Būtiski svarīgs tādēļ būs arī atbalsts un pārvaldības koordinēšana, paturot prātā publiskās investīcijas izglītībā, inovācijās, pētniecībā un visiem šiem aspektiem vajadzētu nākt par labu arī atbalstam investīt, tātad uh, publiskiem privātajām investīcijām, kādas tās jau šobrīd notiek Eiropā, tātad privātās investīcijas ar publisko, publiskām garantijām. Šajā sarežģītajā kopainā īpaši svarīgi, un to mēs atspoguļojam arī ziņojumā, ir tas, ka izaugsmes stabilitātes pakts tiktu pārskatīts, un komisija jau šobrīd runā par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu. Mēs uzskatām, ka šī pārskatīšana ir ļoti svarīga. Es ar lielu interesi uzklausīju komisāra Paulo Gentiloni teikto. Tātad par to, ka nevajadzētu domāt par vājākiem vai stiprākiem noteikumiem, tā vietā vajadzētu to visu modernizēt, lai mēs visi spētu nodrošināt ietekmi uz visu mūsu nākotni. Un šeit būs svarīgi paturēt prātā arī sociālos pīlārus, un uh, īpašu uzmanību pievērst pilsoniskajai sabiedrībai. Gan Briselē, iz, tātad uh, izmantojot uh, ekonomikas sociālo lietu komiteju kā konsultantu, gan arī dažādās dalību valstīs. Piemēram, sniedzot atbalstu pārvaldības īstenošanā. Paldies! Liels paldies! Mārkesa kundze, Eiropas parlamenta deputāte. Vou falar em português. Uh, e gostaria... Es izteikšos portugāļu valodā. Gribētu teikt sēkojošo. Sākumā gribētu visiem pateikties par uzrunām. Šīs debates starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputātiem ir tiešām ļoti svarīgs, tiešām pozitīvi vērtējums. Iespēja piedalīties arī tātad sekot šiem procesiem. Debates viedokļa apmaiņai būtiski svarīgi. Tas mums ļauj mūsu starpā dalīties ar viedokļiem, apmainīties ar atzinumiem. Protams, mums ir dažādas atšķirīgas kompetences, tomēr gan Nacionālajā, gan Eiropas parlaments sniedz savu pienesumu Eiropas politikas īstenošanā. Man trīs lietas būtu sakāmas, pavisam īsi. Pirmkārt, ekonomikas monetārās savienības pamats. 2017. gadā Romā, pieminot Romas līgumu, Portugāles premjers teica, ka nebūtu parakstījis šo deklarāciju, ja tur netiktu atsau, nebūtu iekļaut atsauc uz ekonomikas monetārās savienības padziļināšanu. Tad gribētu jautāt, tika pieņemts politisks lēmums. Politiskais lēmums gan ir bijis ļoti lēns un palēnināts. Tad gribētu jautāt, kurā brīdī situācijā mēs esam, cik tālu mēs esam tikuši attiecībā uz šo ceļu karti, pēdējā ceļu karti, kas tika apstiprināta par ekonomikas monetārās savienības padziļināšanu. Otra lieta, ko gribētu minēt, zaļais kurs, izaugsmes stratēģija ekonomikas izaugsmai. Lai īstenotu izaugsmes stabilitātes paktu ir nepieciešamas divas lietas - pārējas fāzē. Pirmkārt, papildus elastība, un mēs visi to ļoti labi zinām, ka papildus elastība nozīmēs papildus problēmas. Tomēr tajā pašā laikā mums nepieciešams arī vienkāršāks pakts. Tad nu gribētu jautāt, šobrīd, kā mēs uh, šos divus mērķus varam samierināt - elastība no vienas puses un vienkāršība no otras puses, vai tas ir panākts? Otrkārt, esmu ziņotāja. Uh, attiecībās DFS. Tādēļ gribētu jautāt Eirogrupas priekšsēdētājiem, kas minēja tos savā sākuma uzrunā, gribu jautāt, kā BIK tiek skatīts un atspoguļots DFS priekšlikuma attiecībās 2027. gadu. Paldies! Ringrazio tutti a partire. Nākamais runātājs. Liels paldies priekšsēdētāj jums. Labdien visiem! Kas attiecas uz mūsdienas debatēm, gribētu jautāt par pašresursiem reformu finansēšanai. Tas varētu ietekmēt fiskālo pozīciju dažādām valstīm. Tādēļ reformu finansējumam varbūt būtu vērts lūkot, lūkoties arī citu avotu risienā, virzienā, piemēram, BIK, piemēram, eiro obligācijas, kuras konkrēti ir sasaistīts arī ar vides aizsardzību un attīstību. Sentēno kungs, gribētu arī jums uzdot kādu jautājumu par BIK un ekonomikas monetāro savienību. Jūs jau minējāt, ka um, ekonomikas monetārā savienība ir um, tātad gājusi uz priekšu, bet nav izdevies visus paplašināšanās, padziļināšanās mērķus sasniegt. Vai jūs to saistītu ar fiskālo politiku, kas varbūt iztrūka? Par to runāja arī Panetas kungs. Uh, Tātad īpašu uzmanību gribēju pievērst tam, ka iespējams, ka izmantotie instrumenti monetārās bāzes stabilizēšanai varbūt nenonāca līdz reālajai ekonomikai. Uh, Itālijas uh, ekonomika balstās uz mikro uzņēmumiem, un rops starp mikro uzņēmumiem un lielo nozari ir milzīgs. Tādēļ šī, šie aktīvi nenonāca līdz mikro uzņēmumiem, līdz reālajai ekonomikai. Varbūt tādēļ mums būtu nepieciešami instrumenti, kas atbalstītu reālo ekonomiku. Varbūt šeit jādomā par jauniem pasākumiem, var jau būt, ka tas ir ambiciozi, bet strādājot pie DFS un pie BIK, uh, varbūt uh, mēs varētu tomēr nedaudz padomāt arī par nodarbinātību. Tas mums ļautu šos mērķus sasniegt. Gribētu pateikties Dombrovska kungam, jūs runājat par um, depozītu apdrošināšanu, bet uh, iespējams, ka varbūt uh, nevajadzētu izmantot šo tātad um, depozītu īpašnieku naudu banku glābšanai. Nedrīkstam pienā, nonākt situācijā, kad um, tas apgrūtina pilsoņu dzīvi un viņi cieš. Un vēl pēdējais uh, komentārs Bieži vien mēs dzirdam, ka tiek runāts par tirgu savienību, banku savienību, viss um, tātad ļoti modīgi, bieži vien minām šos koncepts, bet ir reālas problēmas. Itālijā ir konkrēts fonds, kuram ir šobrīd uh, ir uh, sarežģījumi un uh, beigu beigās cilvēki ir tie, kas cieš. Liels paldies, Zeravaļa kungs lūdzu no Itālijas. Paldies, priekšsēdētāji. Divi pavisam ātrīs jautājumi. Mūsu uh, premjers vēl tikai pirms dažām nedēļām atkārtoja hipotēzi par pielāgošanu. Bet uh, kā tad īsti ir? Vai šis jautājums ir noslēgts, vai mēs varam tur kaut ko atrisināt? Gribētu uzzināt, kāda ir esošā situācija gan Itālijā, gan arī citvietā Eiropā ir problēma ar zemiem izaugsmes rādītājiem. Un pirms nesenās Ķīnas krīzes pēdējā uh, gada ceturksnis jau bija ļoti slikts un nulles izaugsme. Visticamāk, tas rādītājs, kas būs aktuāls arī šogad. Mēs runājam par MVU. Daudzi min, ka vēlas atbalstīt uh, mazos vidējos uzņēmumus, bet uh, beigās šī naudiņa, kas viņiem ir uh, uh, plānota pie viņiem un reālajā ekonomikā nemaz nenonāk, ko mēs tur varētu darīt. Paldies, Mikalev kungs no Maltas. Grazie, senjūra prezidents. Nestau. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs varam konsolidēt valūtu, bet uh, neko nebūsim paveikuši, ja nerisināsim sociālās un vidas vajadzības un grūtības, ar ko saskars iedzīvotāji. Nacionālā līmenī Maltā šobrīd ir augstākā izaugsme IKP izteiksmē. Esam arī īstenojuši pasākums rezervi veidošanai, lai risinātu iespējamo krīzi, ar ko mēs varētu saskarties. Domājot par Eiropas principiem, uh, Ja solidaritāte nozīmē tikai monetāras lietas, nu, tas nav taisnīgi. Nāk no mazas valsts, un es vēlos tādu nākotni, kur nav runa tikai par konsolidētiem ietaupījumiem, bet par labāku nākotni. Man ļoti interesē zaļais kurs, un es gribētu redzēt arī sociālu vienošanos Un tādējādi mēs varēsim ne tikai stiprināt Eiropu, bet nodrošināt arī to, ka mainām to, kā nodarbojamies ar uzņēmējdarbību un kā veidojam politiku. Nevajadzētu šķiest laiku, būtu jāveido tādi mehānismi, kuru centrā būtu Eiropas iedzīvotāji un kas būtu balstīti uz labu pārvaldību. Nevaram domāt par viens izmērs ar visiem risinājumiem. Ir vajadzīgi elastīgi fiskālie mehānismi, uh,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 Jā, nu, skaidrs, ka sistēma būtu jāreformē, bet ir jābalstās uz pareizajiem uh, faktoriem. Tas ir jādara gudri, uh, lai nodrošinātu produktivitātes pieaugumu mūsu ekonomikā un kas attiecas uz eh, polit ekonomiskās politikas normām un likumiem. Tām ir jābūt skaidrām un saprotamām. Uh, Tad, kad mēs um, vēlamies glābt uh, mūsu monetāro un kapitālu un ekonomisko savienību, tad uh, ir jācenšas virzīties uz priekšu, cenšoties, uh, protams, samazināt valstu parādus. Un saistībai eh, starp bankām un uh, valstīm ir jākļūt um, ciešākai, veicinot arī kapitāla prasību uh, normu izpildi. Bet eh, nereti eh, tas viss nav vienkārši, jo eh, ne visas dalībvalstis ir gatavas pildīt visas stingrās normas, kas attiec uz reformām. Nu, tad, Protams, ir jācenšas panākt izvirzītie mērķi, bet tas nevienmēr ir tik vienkārši. Paldies! Un pēdējais runātājs Čenako Marijaurī no Grieķijas. Kirjā Proedre. Uh. Priekšsēdētājas kundze. Šodien sanāksme ir visos, eh, no visiem viedokļiem ļoti interesanta. Nu, mēs runājam, protams, par padziļināšanu un paplašināšanu, bet eh, mums ir jābūt arī politiskai eh, vēlmei un um, esmu par to pārliecināta. Un Dabraska kungam un uh, pārējiem es vēlētos jautāt, runājot par to, vai e, mēs, mums nebūtu pienācis laiks padomāt par Eiropas e, līgumu grozīšanu, jo mums ir jāatrod veidi un ceļi Eh, lai mēs vairāk ņemtu vērā eh, pilsoņu eh, vēlmes un centienus, un lai būtu dialogs ar pilsoņiem, kas ir patiešām jēgpilns. Jo mums faktiski e, vajadzētu arī vienoties politiski, ko tad mēs īsti vēlamies panākt, vai mēs vēlamies saglabāt status quo, vai arī mēs vēlamies e, risināt e, problemātiskās lietas. Un, ja mēs kaut ko vēlamies patiešām mainīt, mums varbūt ir nepieciešama citādāka politiskā nostāja Un, eh, ne, jā, mums, protams, ir stabilitātes un izaugsmas paks un bankas, bet ne tās vien ir jābalstie. Ja mēs vēlamies ko panākt. Paldies! Un tagad eh, došu vārdu mūsu viesiem, īsiem eh, noslēguma komentāriem. Un sāksim ar Dragomāriču, tātad tā, tādā pašā secībā kā sākumā. Divas minūtes. Paldies, centīšos izteikties tiešām īsi jautājumu. Tas ir ļoti sarežģīti pēc tik auglīga, konstruktīva dialoga, pēc tik daudziem komentāriem un jautājumiem, ko dzirdējām, tik īsā laikā atbildēt. Tomēr es domāju, ka varam piekrist tam, ka pēdējā desmitgadē esam daudz ko mācījušies par uh, fiskāliem noteikumiem un ekonomisko pārvaldību. Tā ir uh, ievērojami mainīta un uh, pielāgota, lai varētu uh, cīnīties ar ļoti apjomīgu ekonomisko krīzi, kā Eiropā, tā globālā līmenī. Ik viens mēs paši savās valstīs esam to piedzīvojuši. Mums ir nacionālas pieredzes un arī Eiropas pieredze. Es domāju, ka nepieciešamība pārskatīt fiskālos noteikumus un ekonomisko pārvaldību ir ievērojama. Un šorīt bija arī Ekofina tikšanās, eh, tur tika aizsāktas diskusijas par šiem jautājumiem. Komisija nāca klajā ar sākotnējo viedokli, arī tur notika ļoti auglīgs dialogs, un tā arī mēs turpināsim. Eh, ir ļoti skaidrs, kā nacionālajiem, tā Eiropas parlamenta deputātiem, ka nav tādas vienotas, vienas pieejas, kā lietas risināt. Visiem ir jādomā par izaugsmes ilgtspēju, par turpmākiem uzlabojumiem ekonomikas indikātoros, nu un, protams, nevaram ignorēt to, ka lietas var dramatiski mainīties uz slikto pusi, kā jau liecina mūsu pieredze. Vēlreiz paldies par dialogu un ar nepacietību gaidām iespēju turpināt diskusijas par šiem jautājumiem. Esmu drošs, ka galu galā mēs visi atradīsim ne tikai adekvātus secinājumus, bet vēl jau svarīgāk pasākumus. Paldies, un tagad lūdzu Mario Centeno. Paldies! Es arī gribētu pateikties par jūsu komentāriem un jautājumiem. Tiešām liels prieks būt šeit un dzirdēt jūsu sakāmo. skaidrs, ka visi atbalstām Eiropas eh, tālāku attīstīšanu un stiprināšanu. Bija vairāki jautājumi vērsti tieši man, un mēģināšu uz tiem atbildēt, un, un būs arī pāris galavārdu noslēgumam. Zlotveiga kungs. Taisnība. Pārskatāmība ir ārkārtīgi būtiska demokrātisko institūciju darbā. Eiropā tā ir tikpat svarīga kā turpmāk integrācija. Pēdējos pāris gados mēs esam vairojuši pārskatāmību eiro grupā. Pagājušajā gadā ar priekšlikumu par dokumentu repozitāriju. Tas tika apspriests Eirogrupā, tāpat arī plašāka informācija par eh, vienu no Eirogrupas apakšgrupām, sagatavošanās grupu. Par to tagad ir pieejama informācija mājaslapā. Piekritām arī darba kārtību publiskošanai un arī secinājumi pēc sanāksmēm tiek tagad publicēti. To visu var atrast mājaslapā. Un, kas ļoti svarīgi, Turpināsim pārskatīt pārskatāmības politiku un esam gatavi to arī turpināt uzlabot. Eirogrupas pārskatāmības politika tagad faktiski sakrīt ar to politiku, ko īsteno citas padomas struktūras, piemēram, ECOFIN. Un turpināsim tādā pašā virzienā. BIK ir turpmākas integrācijas dzinulis kas nozīmē arī pārmaiņas ekonomiskajā pārvaldībā un Eirogrupā. BIK ir jauns instruments, par tā apmēru vēl jālemj, un BIK nevar finansēt uz citu politiku rēķina. Esmu vērsies pie līderiem ar lūgumu nodrošināt pietiekams resursus šim instrumentam lai BIK varētu īstenot savu konverģences un konkurētspējas vairošanas mandātu. Paldies! Uh, vārds Valdim Dombrovskim. Paldies, priekšsētātāji, godātie deputāti. Atgriezīšos pie atsevišķiem komentāriem un jautājumiem, ko dzirdējām. Pirmkārt, bija vairāki jautājumi par Eiropas fiskālo noteikumu pārskatīšanu, pašreizējā divpakas un sešpakas pārskatīšana. Tāpat arī domājot par nākamajiem soļiem. Viena no jomām, ko skatām, ir vienkāršošana. Un tik tiešām pēc Eiropas eh, fiskālās valdes ieteikuma apdomājam iespēju attālināties no struktūrālā līdzsvara un uh, iznākumu atšķirībām tie tiešām ir gan svārstīgi indikātori. Domājam par eh, stabilākiem, nepārprotamākiem indikatoriem. Lūk, tātad pirmais uzdevums ir vienkāršošana. Un tāpat domājam par to, kā Eiropas fiskālie noteikumi varētu veicināt investīcijas, domājot par zaļo un digitālo pārēju mūsu ekonomikās. Jebkurā gadījumā svarīgi ir rast pareizo līdzsvaru. Parādu ilgtspēja arī ir ļoti svarīga. Un ir jārot vienprātība šai jomā. Tā lai tad, kad eh, diskutēsim par iespējamiem turpmākiem soļiem, varam būt diezgan pārliecināti par to, ka visa rezultātā situācija būs labāka nekā tagad. Esam uzsākuši plašas sabiedriskas konsultācijas. Faktiski jau vakar mums notika diskusijas Eirogrupā un šodien arī Ekofin. Un arī šeit tagad par to runājam visi parlamenti un ieinteresētās puses ir laipni aicināti piedalīties mūsu sabiedriskajās konsultācijās, kas noslēgsies gada vidū. Daudz jautājumu bija arī par galveno šodien skatāmo lietu, proti monetārās savienības padziļināšanu. Pilnīgi piekrītu, ka Banku savienība un kapitāla tirgu savienība ir jāpabeidz. Tāpat jādomā par dažādiem budžeta instrumentiem, konkurētspējai un konverģencei, un komisija ir gatava palīdzēt šai darbā. Tik uzdoti jautājumi par starpvaldību raksturu vairākiem eirozonas pasākumiem, un tik tiešām mēs atbalstītu pārēju uz savienības darba metodi. Un tas parādās arī mūsu priekšlikumos, piemēram, attiecībā uz fiskālo kompaktu un tā integrēšanu savienības satvarā, bet tāpat arī Eiropas stabilitātes mehānismu varētu iestrādāt Eiropas Savienības tiesību aktos. Šobrīd eh, dalībvalsts ir izvēlējušās strādāt starpvaldību sadarbības formātā arī attiecībā uz uh, um, ESM reformu, bet domāju, ka pāriesim gal galā uz uh, savienības metodi. Tāpat izskanēja jautājumi par iespējamo eirozonas paplašināšanu, īpaši Horvātijas kontekstā. Jāsaka, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Horvātijas iestādēm uh, um, attiecībā uz viņu um, pirmajām uh, saistībām un apņemšanos pievienoties eirozonai un šai ziņā strādājam arī ar Bulgārijas iestādēm. Par Horvātiju jāsaka, ka mm, Eiropas komisija uzrauga Horvātijas saistības un jāsaka, ka Horvātija lielā mērā ir uz pareizā ceļa. Attiecībā uz nosacījumiem, kas jāizpilda, arī Eiropas centrālā banka tos uzrauga. Tostarp attiecībā uz aktīvu kvalitāti, banku sistēmas pārskatīšanu. Uh, ECB pavisam drīz nāks klajā arī šīs analīzes rezultātiem. Komisijas vārdā var apliecināt, ka Eirozonas paplašināšanai būtu jābūt atvērtam uz noteikumiem balstītam procesam, un uh, komisija atzinīgi vērtē visu mm, kandidātu valstu līdz šim paveikto, un esam gatavi valstis tikai atbalstīt. Paldies, un tagad lūdzu Paolo Gentiloni. Paldies, priekšsēdētāji! pāris lietas. Pirmkārt, pilnīgi noteikti jāturpina pievērst uzmanība ekonomikas ārējai videi. Lai mazinātu riskus un koordinētu mūsu fiskālās politikas jo mēs visi zinām, ka mums ir 27 atšķirīgas fiskālās politikas. Bet būtu jāapzinās, ka bez spēcīgākas koordinācijas mēs jau esam daudz panākuši koordinācijas jomā, bet bez spēcīgākas koordinācijas mēs nevarēsim monetāro politiku uh, atstāt kā vienīgo risinājumu sarežģītās situācijās. Tik uzdots jautājums par ESM. Jā, ir vispārēja vienošanās par ESM, bet sarunas turpinās par detaļām, tā teikt, par sekundārajiem aspektiem. Un diskusijas turpināsies arī e, nākamajā periodā Marijas un tie novadītajā Eirogrupā. Un vēl. Taisnība mums ir dažāda viedokļa atšķirībā uz daudzajām izvēlēm, kas jāizdara. Un tad, kad es dzirdu, ka progress ir ārkārtīgi lēns monetārās savienības pabeigšanā, Jāsaka, ka tas daļai ir saistīts ar procesa sarežģītību. Bet, nu, godīgi runājot, lielākoties progress ir lēns politisko atšķirību rezultātā. Arī domājot par ekonomisko pārskatīšanu, arī tur savu lomu spēlē politiskās atšķirības. Jautājums, kā mēs varam nākt klajā ar vienkāršāku, bet vēl ar vienu gan elastīgu risinājumu, kādu jūs vēlaties. Nu, tas nav vienkārši. Vienīgais, ko varu teikt, īpaši nacionālajiem parlamentiem, ir, lai risinātu visas šīs grūtības, arī Eiropas institūcijām ir nepieciešama politiskā iesaiste, politiskais spiediens, nacionālo parlamentu aktivitāte un līdzdalība šais diskusijās. Nav tehniski risinājumi šīm problēmām eh, bez eh, politiska spiediena un politiskas līdzdalības. Un tieši tāpēc šī eh, Nacionālo parlamentu nedēļa ir jo īpaši svarīga. Paldies, un tagad lūdzu vārds Fabio Panetta. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, gribu teikt paldies par diskusiju. Man šķiet, ka izskanēja daudz ļoti interesantu komentāru. Ņemot vērā ierobežoto laiku, es nevarēšu komentēt tik vienu jautājumu, bet centīšos uzsvērt eh, būtiskākās lietas. Vairāk runātāji koncentrējās uz nepieciešamību paveikt kapitāla tirgu savienību un banku savienību. Varu tikai piekrist. Šis ir ļoti būtisks elements ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanai. Mums ir jāuzlabo konkurētspēja finanšu tirgos, risku sadale dažādu investoru grupu starpā. Ir jāuzlabo finansējuma pieejamība reālajai ekonomikai. Tas arī skanēja vairākos komentāros. Un tāpat tika teikts, ka mums ir jāpabeidz vienotais tirgus. Un, protams, kapitāla tirgus savienības un banku savienības pabeigšana dot uzņēmumiem dažādās valstīs vienlīdzīgu piekļuvu finansējumam. Tā kā visos šajos aspektos mums ir jāpieliek maksimālas pūles, lai paveiktu banku savienību un kapitāla tirgu savienību, bet ja tas ir svarīgi arī ECB darbībā. Padziļināta kapitāla un e, banku savienība vairotu eirozonas noturību pret e, finanšu šokiem un arī vairotu ECB lomu būtu iespēja labāk sadalīt riskus un veidot labvēlīgāku vidi monetārās politikas īstenošanai. Uh, European Banking Supervision. Man šķiet, ka ir ticis panākts progress uh, pēdējos mēnešos. Esam veidojuši pārskatāmāku, paredzamāku banku uzraudzību, un uh, tas ir ļoti labi droši aktīvi, tas pilnīgi noteikti būtu noderīgi, lai saglabātu banku suverenitāti, bet, lai izkļūtu no šī aburtā loka, nu, te sava loma ir arī valsts finansēm, un tas viss ir jāizteno. Tāpat tika runāts par nepieciešamību uzlabot finanšu nosacījumus, īpaši jau mazajiem uzņēmumiem. Ja paskatāmies grafikā, par eh, finansējuma izmaksām un eh, banku kredītu dinamiku, eh, tostarp maziem vidējiem uzņēmumiem, tad redzēsiet, ka sākot kopš tik sākts īstenot nestādāt monetāro politiku ECB puses, pieejamais finansējums ir ievērojami sarucis. Savukārt banku kredītu dinamika ir pieaugusi. Uh, Nu, visās dalībvalstīs. Nu, nevar sagaidīt, ka monetārā politika visu atrisinās. Mēs zinām, ka tas ļoti lielā mērā ir balstīts uz pieprasījumu faktoriem, palielinātā izaugsme nefinanšu uzņēmumos. Tas viss izriet no dažādām aptaujām un pētījumiem. Nevajadzētu skatīt banku aizdevumu dinamiku. Nu, es gan teicu jau iepriekš, ka tā uzlabojas. Vairāk jāpievērš uzmanība tam, kas būtu noticis, ja nestandarta ekspansīvie pasākumi nebūtu īstenoti. Tad situācija būtu daudz sliktāka. Un par peļņu nenesošiem aizdevumiem. Banks, banku maksātspēja un kapitāla situācija uzlabojas visā Eiropā. Lielākoties tas izriet no labākiem ekonomiskajiem apstākļiem pēdējos gados. Izaugsme stabilizējies, kaut eh, ir vēl ar vien lēna. Taisnība. Banku situācija vairākās valstīs uzlabojas. Un, un ir atsevišķi gadījumi, kur vēl ir vien vērojami dažādi trūkumi, bet to var risināt ar eh, kopējo ekonomisko politiku, stimulējot nacionālu līmeņu izaugsmi. Paldies! Paldies! Vārdsā Gulanai Peričai noslēgumu vārdiem. Uh, u odnosu na uh, ovu temu koja je... Tad, kad ir jāsāk runāt par šo tēmu, mm, un, protams, paldies visiem, uh, kas uzstājās, ko vēlas Horvātija. Mēs tiešām vēlētos, lai Eirozona paplašinātos, ietverot mūsu valsti. Un tāpēc mēs arī e, vēlētos e, dalīties šajā suverenitātes e, daļā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Kas Eiropā ir radīts līdz šim? Tās ir jaunas institūcijas un pilnvaru nodošana eh, banku pārvaldībā un eh, noregulējuma mehānismos Eiropas līmenim. Un mm, tas ir saistīts ar Eiropas Savienības pārvaldību un monetārās uh, savienības pārvaldību. Banku savienības uh, pabeigšana, darbs pie tā pabeigšanas ir ļoti svarīgs. Tas vēl nav pabeigts, bet mums tas ir jāizdara. Un ar vienoto depozītu um, apdrošināšanas uh, sistēmu un centieniem um, dalīt risku, lai samazinātu risku. Uh, Mm, ir arī ārkārtīgi svarīgs aspekts. Protams, depozītu apdrošināšanas sistēma ir jābūt Eiropas līmenī, un arī backstop mehānismu sakarā tas ir ļoti svarīgi. Kolēģi minēja riskus, kas ir saistīti ar kriptovalūtām, un arī šie visi ir priekšnoteikumi kas dod iespēju analizēt visus riskus un stiprināt uzticēšanos eh, visas Eiropas Savienības finanšu sistēmai. Paldies par dalību. Līdz ar to vēlos noslēgt eh, plenārsēdi eh, par tēmu par EMS padziļināšanu un paplašināšanu. Tātad noslēdzam šo sesiju un atgādinam, ka debates e, turpināsies Ekan komitejā ar e, citu sesiju, kas sāksies pēc 15 minūtēm par starptautisko nodokļu sistēmu. Un, uh, finanšu pakalpojumiem, tā kā tiekamies tur.